Tības punkts paredz prioritārās debates par G20 augstākā līmeņa sanāksmi, komisijas paziņojums un padomas paziņojumu. G20 augstākā līmeņa sanāksmi notiks 11. un 12. novembrī. Komisijas paziņojums arī eh, par Eiropadomas sanāksmi 28. un 29. oktobra sanāksmē. Tālāk pērēšas kundzes ziņojums finanšu ekonomikas un sociālā krīze ieteikumu veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām. Un tad arī um, vidustermiņa ziņojums un arī Fejo kunga ziņojums - ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošana Eiropas Savienībā un īpaši Eirozonas valstīs. Sāksim diskusijas par šiem jautājumiem vārds padomas pārstāvīm Šāstelkungam, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, darbie kolēģi. Gribētu pateikties priekšsēdētājiem par iespēju runāt par sagatavošanas darbiem padomē, gatavojoties nākamajai Eiropadomē, kas, eh, kam būs saspringta darba kārtība un centrālais punkts, protams, būs ekonomikas pārvaldība. Kā jūs zināt, Task Force, eh, ko vada priekšsēdētājs Van Rompēja kungs, pulcējās pirmdien un ap apstiprināja beigu ziņojumu, kas satur ieteikumus konkrētas konkrētus priekšlikumus, lai mēs kvalitatīvi varētu eh, nodarboties ar ekonomikas pārvaldību. Tostarp mērķis ir uzlaz, uzlabot finanšu disciplīnu, uzraudzību, paplašināt krīzes pārvaldības struktūras un nostiprināt institūcijas. Visi ieteikumi var tikt īstenoti ātri likumdošanas ceļā, un mēs ceram, ka Eiropa domē dos iespēju komisijai, parlamentam un padomē ātri virzīties uz priekšu šajā jautājumā, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Tas būs pozitīvs signāls, lai mēs varētu veikt pasākumus, kas dotu atbildi ekonomikas iz, iz, izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies. Uh, Ehm, ir uzdoti jautājumi arī par citām iespējām, kas sniegtos tālāk nekā šie ieteikumi un pārsniegtu līguma ietvarus, teiksim, balsošanas tiesību akturēšana un eh, apvērstā vairākuma princips. Ehm, tie nav vienkārši jautājumi ne tehniskā ziņā, ne arī politiskā jomā. Tie tiek debatēti un to debatēs arī Eiropa padomē nākamnedēļ. Vēl viens liels jautājums eh, Eiropa padomēs darba kārtībā ir eh, gatavošanās G20 samitam. Nepieciešams definēt Eiropas Savienības pozīciju sagatavošanās darbos, eh, kas vakar tika veikts ECOFIN padomē. Ir svarīgi, lai Seulā mēs paātrinātu satvara izstrādi ilgtermiņa izsvērtai attīstībai. Nepieciešams nonākt pie ekonomikas līdzsvara, lai nerastos draudi izaugsmē pasaulē. Eh, kopš 2008. gada ir eh, krīze, eh, kura, bet G20 ir nostiprinājusi savas pozīcijas, ir atbilstīgi lēmumi pieņemti un uh, Vairākie lēmumi, kas atstāja tieši ietekmi uz līdzpilsoņiem, ir pieņemti dažu mēnešu laikā uh, vietējā valsts vai starptautiskā līmenī. Mums tagad ir nepieciešams vairumā jautājumu rīkoties vienlaikus Eiropas līmenī un starptautiskā līmenī. Mēs visi labi zinām, kas ka Eiropas Savienībā ir nepieciešams zināms laiks, lai nonāktu pie vienošanās um, sakarā ar jauno līgumu, kura mērķis ir nostiprināt Eiropas lomu starptautiskajā arēnā. Desmit pēdējos gadus mēs esam pie tā strādājuši, bet vajadzēja desmit pēdējos mēnešus, lai mēs apzinātos, cik tas ir svarīgi. G20 ir pierādījis zināmas panākumus, bet visnozīmīgākais pierādījums būs tas, kas tiks panākts tuvākajās nedēļās, tuvākajos mēnešos, ņemot vērā to, ka mums priekšā ir būtisks risks. Mēs varam zaudēt to, ko angliski sauc momentum impuls. Eh, mums Eiropā ir vajadzīgs sagatavoties divām uh, svarīgām sēdēm. Notiks Korejā. <clears throat> Vispirms G20 ministru un uh, banku vadītāju sēde, un pēc tam uh, pati G20 augstākā līmeņa sanāksme. Nepieciešama ilgspējīga un attīstīta izaugsme, kas eh, balstītos fiskālo konsolidāciju un saistīts ar, ar Eiropas 2020. gada programmu, lai radītu darba vietas, eh, īstenotu reformu finanšu un ekonomikas sektorā, nostiprinātu ekonomikas pārvaldību Eiropas Savienībā. Par šo pēdējo jautājumu novembra samitā mēs varēsim iesniegt Task Force eh, izstrādātos rezultātus, ka tie būs apstiprināti Eiropadomē. Eiropas Savienība ir ļoti ieinteresēta darboties G20 ietvaros. Mums kā Eiropieši mēs zinām, cik būtiski šāda veida vingrinājumi var būt interesanti un liederīgi. Ikvienam jādara savs darbs un jāparāda labā griba, lai dotu uh, ieguldījumu frame, Framework for Growth, uh, Cīņa pret protekcionismu nebūs uzvarēta uzreiz, bet tas ir globāls simbols, kas jāievēro dienu pa dienai. Pēc tam, kad tehniskās struktūras, kā uh, Financial Stability uh, Broad, ko vada Mario Draghi, virzīsies uz priekšu un globālā integrācija vairākos jautājumos nu, būs solis pareizā virzienā. Ir svarīgi, lai mēs nonāktu pie ilgspējīgas reformas arī starptautiskajā valūtas fondā. Uh, Eiropieši ir gatavi izpildīt savas saistības, kas pieņemti tos pagājušajā gadā Pitsburgā, lai jaunais SVF labāk atbilstu pašreizējai starptautiskā ekonomikas realitātei un vairs nebūtu vietas, nu, lai netiktu nenovērtētas arī attīstošās ekonomikas. Bet nevajag, lai Eiropa vienīgā ievērotu koncesijas šajā jomā. Visām attīstītajām valstīm ir jādod savus ieguldījumus. Mēs jau esam runājuši par savu konkrēto gatavību, teiksim, par ekonomikas pārvaldību un citiem jautājumiem, un tas ir labs pamats, lai mēs nonāktu pie kompromisa. Neviens nesaka, ka tā ir Eiropas kļūda, ja nekas nevirzās uz priekšu šajā jomā. Mums Eiropas Savienībā. Mums ir bijušas debates savā starpā par šiem būtiskajiem jautājumiem, tos tāpat skaitas punktiem, eh, G20 ministru eh, sajietam, kas eh, notiks šajā nedēļā. Eiropiešiem jārunā ne tikai vienā balsī, bet jākoncentrējas uz tā aizstāvību un virzību, kas tie, tiem ir būtiski. Prezidentūra un komisija darīs visu iespējamo, lai aizstāvētu šīs mūsu intereses, kas saistītas ar mūsu kopējām inter, nostājām, kas ir vairāku mēnešu darba rezultāts visās dalību valstīs, runājot par klimatu. Mūsu a priori mērķis uh, vides padomē 14. oktobrī jau ir pieņemts ļoti pilnīgs secinājumu projekts, kurā ir noteikta Eiropas Savienības pozīcija. Ir steidzami nepieciešams virzīties uz priekšu, īstenojot ambiciozus uh, mēģus uh, saistībā ar klimata izmaiņām līdz, līdz 2012. gadam un pēc tam nepieciešams piemērot um, atsevišķu etapu principu, kas eh, balstās uz Kyoto protokolu un eh, nepieciešams juridiski saistošs pamats, eh, kas minēts Kopenhāgenes beigu dokumentā. Kankunas konference dos līdzsvarotus rezultātus, kas saistīti ar pušu iespējām un ļaus uh, fiksēt uh, progresus, kas ir, progresus, kas ir panāks. Savienība ir paudusi priekšroku juridiski saistošam vienotam instrumentam, kas iekļautu galvenos Kyoto protokola elementus. Mēs tomēr varētu izskatīt arī otru eh, saistību periodu Kyoto protokola kontekstā ar zināmiem nosacījumiem. Uh, vajadzētu nonākt pie plašākas vienošanās, zem kuras parakstītos visas lielās ekonomikas varas, eh, kas apņemtos eh, veikt zināmas pasākumus un steidzami garantēt vides integritāti. Es gribētu ātri minēt arī sagatavošu, Eiropas nostājas sagatavošanu uh, samitā ar ASV, Krieviju un Ukrainu. Tā būs pirmā reize, kad uh, Eh, šāda samita sagatavošanā vēl ap savienības partneriem eh, tiek debatēta valstu un valdību vadītāju sajietā um, balstoties to, kas ir panākts 16. septembrī. Uh, lai mums valstu un valdību vadītājiem būtu iespēja brīvi debatēt par to, kā mēs attīstīsim attiecības ar saviem partneriem. Uh, protams, mēs nevaram paredzēt, kā attīstīsies šīs debates, bet nu, mēs varam minēt dažus elementus. Būs svarīgi koncentrēties sametā ar ASV uz dažiem būtiskiem jautājumiem, kam vajadzētu iezīmēt sadarbības nostiprināšanos. Uh, transatlantiskajā mērogā, lai mēs efektīvi dotu atbildi tiem izaicinājumiem, ar ko saskaramies. Pēc G20 samita uz samits Eiropa ASV būs būtiska iespēja, lai apzinātos rezultātus un izstrādātu kopīgu nostāju par ekonomikas jautājumiem, kas ir mums ir aktuāli. Mums nepieciešama vienota pieeja pret uh, ekonomikas lielvarām, kas attīstās. Uh, Cerams, ka mēs varēsim eh, atkal atjaunot eh, transatlantisko ekonomikas padomi, kas nodarbosies nekā reglamentācijas jautājumiem. Eh, mums ir jādod atbilde krīze, jāveicina izaugsme, nodarbinātība, un mēs grasāmies samitu izmantot, lai sagatavotu Kankunas sēdi. Mēs dosim svarīgu pozitīvu signālu un sagaidām tādu pašu no mūsu amerikāņu partneriem. Visbeidzot, ārējā politika arī būs darba kārtībā. Jautājumi par Sudānu, piemēram, vai Irānu. Uh, runāt par samitu ar Ukrainu, ir paredzētas eh, debates eh, šo pēcpusdienu ar augsto pārstāvi, un tāpēc es pašlaik atturēšos no tā, lai kaut ko vairāk teiktu šorīt. Samits ar eh, Rusiju, samits ar Krieviju, Eiropas Savienība paudīs savu pozitīvu attieksmi pret partneru attiecībām, kas ļaus nostiprināt mūsu sadarbību visās jomās, to starp inovācijās un enerģētikā. Lūk, priekšsēdētāja kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, tie ir galvenie galvenie elementi debatēm, kas paredzētas Eiropas padu, Eiro padomē nākamnedēļ, darba kārtība ir sasprindzināta. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, paldies par jūsu informāciju, kur mums ļoti svarīgi. Arī sveicēt Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Lūdzu, vārds jums, Baroza kungs. Liels paldies priekšsēdētāji, uh, eh, godētais parlamenta, priekšsēdētāji, godētais. Uh, eh, Padoms priekšsēdētāji, godētie deputāti, šodien mēs runājam pirmkārt par jautājumiem, kurus mm, nākamā nedēļa skatīs Eiropa padome, koncentrēšos uz svarīgākajiem jautājumiem, manuprāt, protams, ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībā. Un arī svarīgais samits ar ASV un Krieviju. Manuprāt, tie ir kritiski samiti Seulā G20 kā arī Kankunas konferences par klimata izmaiņām. Mūsu ekonomiskās pārvaldības reforma ir mūsu ekonomiskās izaugsmas un arī uzticamības stūrakmens. Tādēļ Eiropas komisija ir arī izvēlēsies ļoti ambiciozu pieeju jau kopš šī diskusija sākuma. Komisijas iesniegtie priekšlikumi pagājušajā mēnesī arī norāda uz to, cik ārkārtīgi svarīgi un steidzami no krīzes pāriet uz ambiciozu juridisko realitāti. Mēs runājam par tādiem jautājumiem, kas eh, sniegtu Eiropas Savienībai ārkārtīgi spēcīgu ekonomisko politiku, nodokļu uzraudzību un mazināt mikro, eh, makroekonomiskās līdzsver trūkumu. Izveidot uh, Eiropas uh, ekonomisko savienību. Augstu novērtēju to, cik svarīgi ir Eiropas parlamentam ir šie priekšlikumi. Pirmajā lasījumā panāktā vienošanās norādīs uz to, ka Eiropas Savienība ir gatava īstenot savu jauno vīziju. Mums ir jāpiemēro šie noteikumi sākot nākamā gada vidū. Tādēļ aicinu dalību valstis darīt visu, lai sasniegtu šos svarīgos mērķus. Turpināt eh, darba programmu steidzamības kārtām. Mēs esam vienojušies tagad par galvenajiem instrumentiem izaugsmas stabilitātes paktu, mazināt makroekonomisko līdzsvaru trūkumu pateicoties arī um, Van Rompēja kunga vadītajai darba grupai Task Force. Un tad, kad arī uh, noslēgsies diskusijas un tiks pieņemti lēmumi, tad šī uh, procesa rezultātam būtu jābūt skaidrai vīzijai, priekšstatam par ekonomisko pārvaldību. Tā ir jābūt daudz visaptverošākai, tā jābūt pielāgotai problēmu risināšanai un tā ir jābūt arī um, daudz uh, pamatīgāk balstītai uz sankciju izmantošanu, bet gribu skaidri norādīt, ka gala rezultātam ir jābūt tādam, ka mēs ievērojami spērām soļus uz priekšu un mainām esošo situāciju. Mums tas ir jārāda Eiropas pilsoņiem, ka esam guvuši visas mācības no krīzes. Vairāki jautājumi vēl ir jāatrisina. Viens no šiem svarīgiem jautājumiem ir, kā aizstāvēt esošo uh, krīzes mehānismu, par ko vienojamies maijā, ar daudz ilgspējīgāku mehānismu, kad jau runāsim par 13. gadu. Mums, protams, ir jādara visu, lai novērš šādas krīzes. Mums ir jābūt arī labāk sagatavotiem. Uh, kritiskiem risinājumiem, lai, lai mēs varētu vienoties par šādiem preventīviem mehānismiem un izvairītos no krīzēm nākotnē. Komisija pieņem zināšanai dalību valstu. Pa, da, dalību valstu viedokli attiecībā arī uz līguma izmaiņām. Uh, jebkādas izmaiņas prasa vienu, vienprātību dalībvalstu vidū. Pašlaik komisija koncentrēsies uz jautājumiem pēc būtības. Ar to mēs domājam to, ka tiks izveidots pastāvīgs mehānisms, kas eh, sniedz aizsardzību kritiskajā, kritiskos brīžos, mazinot um, negatīvu ietekmi un lai izmantot šie, šie risinājumi tik izmantot visu, inter, visu interesēs. Šī darba rezultāts arī būs tas, kas mums ir nepieciešams sistēma, kas dod mudinājums dalību valstīm eh, īstenot uh, eh, eh, konsekvences ekonomisko un fiskālo politiku un arī atbildīgas um, rīcības. Eiropas Savienība pilsoņu labā īsteno tādu pārvaldības sistēmu, kas ir pilnībā atjaunināta salīdzinot ar situāciju, kāda bija pirms krīzes. Tagad visu šo sistēmu mēs veidojam uz jau daudz solīdākiem, pamatīgākiem pamatiem. Godētie deputāti, Runājot par ekonomisko pārvaldību, finanšu pārvaldību un arī Eiropu 2020 stratēģiju, tas mums būs ļoti solīts pamats, lai doties uz Seulu G20 samitu. Un tur mēs arī raucīsimies, vai G20 var nodrošināt uh, to koordināciju, kāda ir nepieciešama globālai ekonomikai. Es domāju, ka G20 var to izdarīt, un Eiropas Savienības tomēr arī spēlēs galveno lomu vai vieno galvenām lomām, lai varētu Seula uh, samits kļūt par panākumu. G20 jau spēlē ļoti svarīgu lomu atbildot uz krīzi, rīkojoties kolektīvi. Un tagad turpmāk arī strādājot mums ir jāsadarbojas, jādarbojas kolektīvi, jo šī globālais līdzsvars attiecas uz visiem un visas lielās ekonomikas, tām ir jāsniedz savus ieguldījums, lai panāktu šo līdzsvaru, un jāteic arī, ka valūtu kursi arī šeit ir ļoti svarīgs aspekts. Otrakārt, Mums ir arī jāraugās uz finanšu institūcijām, starptautisko valūtas fondu un attiecīgajām reformām. Mēs arī esam veikuši izmaiņas Eiropas Savienībā ar šī parlamenta atbalstu. Mēs tagad esam ļoti svarīgas mūsu finanšu sistēmas reformas vidū. Es vēlos pateikties jums visiem par to, cik svarīga jums ir šī reforma, lai mēs panāktu rezultātus pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāsaglabā šis impuls arī G20. Progress ir bijis labs, bet tagad ir jābūt drošiem par to, ka mēs nonākam arī līdz īstenošanai. Es vēlos, lai finanšu sektors spēlē šeit aktīvu lomu. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jābūt apņēmības pilnā, lai arī mēs globāli varētu īstenot šo nodokli uz finanšu um, darījumiem lai arī finanšu sektors sniegtu savu nozīmīgo ieguldījumu uh, Eiropas Savienības līmenī. Arī tiks pieņemts vairāk gādu plāns, lai varētu koordinēt mūsu darbu šajā jomā, attiecībā arī uz nodokļu īstenošanu finanšu sektorā. Mums ir jānorāda uz to, ka G20 izaugsmes darba programma nāk par labu arī attīstības valstīm. Gribam aicināt jaunatīstības valstis, lai arī tās varētu iekļauties starptautiskajā attīstības ietvarā un sasauktos ar attīstības politiku uh, galvenajiem principiem un arī veicinātu koordināciju. Runājot arī šeit tās Resburā no Dienās Lietdāra Banki Mūna kungu, viņš minēja tieši šo punktu un viņš bija pateicīgs par Eiropas Savienības atbalstu šīs programmas īstenošanai. Un visbeidzot, G20 arī vadīs tīrzniecības darba programmas īstenošanu. Mūsu vienošanās ar Koreju, tam būtu jāiedvesmo mūsu partneri, lai mēs varētu ātrāk arī noslēgt Dohas cikla sārunas. Un par Kankūnu daži vārdi. Gribu arī teikt dažus vārdus par šo svarīgo konferenci. Mums ir jākoncentrējas uz galvenajiem mērķiem, jābūt ambicioziem Eiropas vārdā, bet arī jābūt ambicioziem pasaules vārdā. Protams, ka mums ir jārunā. Uh, par startautisko procesu. Tas jāstum uz priekšu, tas nav vienkārši. Mēs zinām, ka daži no mūsu galvenajiem partneriem arī ir nedaudz tā kā palēlinājuši ritmu, nevis pātrinājuši, bet neatcerēsimies, ka šajā laikā mēs īstenojam konkrētu un efektīvu sistēmu, lai mazinātu emisijas pasaulē Mums ir jāvienojas arī par pēc iespējas efektīvāku emisiju samazināšanas sistēmu. Mums ir jāvienojas ar šo parlamentu, dalību valstu un komisiju par to, kas mums konkrēti ir jādara, lai mēs dodoties uz konkūnu, mēs būtu uh, vienoti un nepazustu formā, bet runāt par jautājumiem pēc būtības. Kankūna, protams, nebūs tāda noslēgums. Uh, Taču Kangunas konferences var būt ļoti svarīgs solis uz priekšu. Eiropas Savienībā jāsniedz ļoti uh, konkrēts, konkrēta vēsts, jāsniedz konkrēti pasākumi, lai mēs varētu arī uh, padarīt šo procesu uzticamu un tuvinātos mūsu mērķiem. Tādēļ aicinu Tādēļ arī runāja ar eh, padomus pārstāvjiem pagājušajā nedēļā. Mēs eh, prezentējam mūsu programmu, kas mūsuprāt ir realistiska, lai mēs varētu iet uz priekšu, bet tāpat laikā palikt pragmatiski. Mums ir jābūt eh, šeit flagmaņiem, kādā veidā Kankūnas konferencē mēs varam spēt svarīgus soļus uz priekšu, gan finanšu nozarē, gan arī norādot tiešām eh, mūsu piemēru, kā piemēru citiem. Eiropas Savienības izaugsme izaugs ātrāk šogad nekā eh, iepriekšējos gadus, taču vēl atvesļošanās plāns vēl nav pilnībā īstenots, līdz ar to mums ir jāpaliek mērķtiecīgiem. Jo bezdarbs joprojām ir augsts. Pagājušajā mēnešu laikā mums nācās saskarties ar ļoti svarīgiem izaicinājumiem. Tas ir arī skaidri atrunāts jūsu ziņojumā, kur izstrādājas Beres skundze. Es arī apsveicu ambīcijas un vienprātību parlamentā par šiem jautājumiem. Mēs visi zinām, ka šis ir laiks, kad bezdarbs ir ļoti augsts un arī samazinās valsts izdevumi. Mūsu pilsoņi ir satraukušies un tas ir jāņem vērā. Mēs zinām arī, kā Eiropas Savienība, un mēs jau esam spējuši rast risinājumus. Mēs piedāvājām ļoti svarīgus tiesību aktus par ekonomisko pārvaldību. Nācām klajām ar Eiropa 2020 stratēģiju, un tā ir stratēģija izaugsmē. To es vēlos atgādināt, jo iekļaujoša, gudra izaugsme ir iespējama, un tas attiecas, un tas tiek runāts arī Feja kungā lieliskajā ziņojumā. Mēs piedāvājam arī ļoti plašas finanšu tirgus regulējuma pasākumus un arī finanšu pārvaldības pasākumu. Realtāte ir tāda, ka lielā kā daļa novērotājiem tika uh, lūgts te, tātad uh, sacīt, vai Eiropas Savienība var sev paredzēt šādu finanšu uzraucības sistēmu, un daudz teica nē, bet mēs redzam, kā mēs esam to panākuši ir vienošanās par kādu, vienojās arī padome par eh, šiem hedge fondiem. Un mēs zinām arī, ka mēs tādējādi varētu arī panākt vienošanos Eiropas parlamentā, lai visbeidzot Eiropas Savienība varētu gūt labumu no šīs ilgi gaidītās regulas un noteikumiem. Un arī šajā ziņā mēs būsim flagmaņi. Arī progresēm citās jomās mums ir jāraugās uz reālo ekonomiku. Vēlos apsveikt arī parlamentu par veikto darbu, strādāju pie jaunās direktīvas cīņā pret uh, novēlotiem maksājumiem komerc transakcijās pārvedājumu jomām. Tieši mazīvidējie uzņēmumi ir tie, kuri saņem vislielākos uh, um, grida apjoms un arī līdz ar to bieži vien saņemšos novēlotos maksājumus. Un jūs zinat, cik ļoti tieši mazie vidēji uzņēmumi sagaida šos tiesību aktus. Mazie vidēji uzņēmumi ir mūsu ekonomikas nozars lielākais īpatsvars. Uh, Mūsu priekšlikumi ir jānoved nu, līdz galām, un jau priekšlikumi tagad norāda uz saviem rezultātiem, un mūsu mērķis ir izkļūt no krīzes un panākt tādu izaugsmu, kas rada darba vietas, un lai arī sociālā ekonomika, lai tā būtu atbilstīga 21. gadsimtam. Paldies par jūsu uzmanību. Grazie, prezidente Barro. Liels paldies Barozo kungam, labdien visiem! Un tagad vārds četrām minūtēm godātāji Bēravaģis Bērešas kundzei ziņotājai. Paldies priekšstādātāja kungs, komisijas priekšstādātāja kungs, padomas pārstāja kungs. Ek finanšu, ekonomikas un sociālā krīze, ko pazīst pasauli nu jau vairākus gadus, maksās 60 triljonus dolāru pasaules līmenī. Tā tad viens procents no ikgadējās izaugsmes. Mm, bezdarba līmenis Eiropas Savienībā līdz gada beigām būs 11%. Tā izpaužas krīze. Krīze izpaužas arī tad, kad valūtu karš sākas ar recesijas risku un attīstību dubult V ceļā, kā saka ekonomiski, ekonomisti. Uh, Eh, pasaulē tomēr jūtama nepieciešamība pēc atbildības, eh, nepieciešams vēstījums citām institūcijām, komisijai, padomē. Vajag mobilizēties ap Eiropas projekta pievienoto vērtību un dažos vārdos tas ir jāizsaka. Mums ir kolektīvā atbildība. Un Eiropas Savienības līmenī mums jāīsteno stratēģija, kas enerģētikas jomā ļaus būt spēcīgiem iekšienē un arī ārpus Eiropas Savienības. Mums jārēķinās uz saviem spēkiem, un tam mums ir nepieciešams Eiropas līmenis. Bet komisijas priekšstādātāja kungs, ekonomikas pārvaldība mums nav vienkārši vīzija. Tas ir līdzeklis, kas kalpo šai stratēģijai. Un ap šo stratēģiju mēs definējam nepieciešamos līdzekļus. Vispirms tie ir finanšu līdzekļi, Tas ir izaicinājums, lai mēs pārskatītu finanšu plānu ar šo mobilizāciju ap Eiropas enerģētikas stratēģiju. Tā ir nepieciešamība mobilizēt priekšlikumus, ko jūs noraidāt. Finanšu darījuma nodoklis nepieciešams Eiropas aizņēmumus, lai, investē, lai attīstītu ilgtermiņa investīcijas, nepieciešams atrast līdzsvaru nodokļu sistēmā Eiropā, lai tā būtu labvēlīgāka darbam, nodarbinātībai un mazāk kapitālam, lai tiktu ievērotas vides prasības. N ir nepieciešams koordinēt dalību valstu budžetus ar Eiropas projektu, lai būtu ievērojama konverģence. Pārvaldības līmenī mēs piedāvājam izveidot eiro kunga amatu, eh, kas ļautu īstenot harmonisku izsvērtu ekonomikas pārvaldību. Mēs piedāvājam nekoncentrēties tikai uz valstīm, kurās ir deficīts, bet rast līdzsvaru, lai ņemtu vērā valstis, kurās ir budžeta pārpalikums. Uh, Mēs piedāvājam, lai vienotajā monetārajā zonā mēs kā vienoto labumu pārvaldītu arī parādu, lai būtu iespējamas savstarpējās uh, parādu emisijas. Mēs vēlamies, lai finanšu reforma, pie kuras jūs priekš, uh, komisijas priekšstādātāja kungs tā strādājat, atbilstu uh, Eiropiešu vajadzībām, ne tikai finanšu stabilitātei. Mēs gribam finanšu tirgus reformu, kas īstenotu ētikas un morālo vērtību jēdzienu, kas būtu labvēlīga ilgtermiņa attīstībā un darba vietu radīšanai. Neviens Eiropas projekts nevar būt vērsts pret dalību valstīm. Vienīgā iespēja Eiropas Savienībai parādīt savu labāko pusi Tas ir radīt vēlmi dalību valstīm rīkoties. Un tās ir debatas ne tikai ap sodu sankcijām, ne tikai tādā veidā jūs varat radīt Eiropiešos vēl mobilizēties ap šo projektu. Mēs prasām, lai tā būtu stipra mobilizācija ap Eiropas projekta pievienoto vērtību, lai Eiropieši izietu no krīzes un nodrošinātu to, ka rīt Eiropā ikvienam būs darbs, iespēja iziet no nabadzības un būs iespēja uzticēties Eiropas projektam. Lūk, tādas ir mūsu ambīcijas. Es ceru, komisijas priekšstādātāja kungs, ka jūs varēsiet tam piekrist un pārņemt daudzas no mūsu priekšlikumiem, eh, ko mēs izsakām šeit, šajā parlamentā. Paldies! Paldies, Beres kundzei! Un tagad vārds tiek dots četrām minūtēm Fejo kungam. Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, Senhor Comissário Olli Rehn, queria cumprimentá-los. Komisijas priekšsēžkungs, komisāra Olli Rehn kungs, es eh, sirsnīgi sveicu jūs visus. Gribētu jums pateikties par mūsu labajām attiecībām starp parlamentu komisiju un padomi. Paldies visiem, kas ir devuši ieguldījumu ziņojumu tapšanā. Īpaši gribu pateikties visiem ēnu referentiem, ar kuriem man bija iespēja apmainīties viedokļiem un rast konsens. Dažreiz tas nebija viegli. Parlamentā ir pārstāvēti dažādi strāvojumi no labējiem līdz kreisiem. Bija tādi, kas vairāk e, vēlējās uzsvērt suverenitāti, tādi, kas mazāk suverenitāti gribēja uzsvērt, tādi, kas uh, institūciju kārti gribēja izspēlēt. Viedokļi bija dažādi, bet mērķis bija viens. Mērķis bija rast izēju no patreizējās krīzes. Krīze parādīja, ka Eiropa nereaģēja saulaicīgi un dažreiz arī nepareizi. Šī dīšķibeli parādīja, ka dažas e, valdības Eiropas Savienībā dažreiz e, īstenoja politiku, kas nebija balstīta uz faktiem, uz realitāti. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi risinājumi, un šos risinājumus pārstāvēs Eiropas parlaments ar savu skaidri sadzirdām balsi. Daži tie ir īstermiņa risinājumi, daži ir ilgt, ilgtermiņa, un mums ir astoņi konkrēti priešlikumi makroekonomiskās attīstības multilaterāla pāraudzība Eiropas Savienībā un dalībvalstīs. Tāds ir mūsu pirmais priekšlikums. Tātad daudzpusēja makroekonomiskās attīstības pārvaldība ar mēķi 2020. gada stratēģiju labāk eh, īstenot, eh, izaugsmas Eiropu radīt un stabilitāti, stabilitātes nolīgumu stiprināt, bet arī izaugsmas aspektu. Tad mums ir priekšlikumi, kā stiprināt stabilitātes un izaugsmas uh, paktu nolīgumu ar īpašu akcentu uz to, kas notiek parādījumā, ekonomiskās pārvaldības uzlabošana eh, no Eirogrupas puses, uh, solīdu un tica mehānismu ieviešana, uh, pārmērīgi valsts parāda mazināšanai Eirozonā Eiropas Savienībai ir vajadzīgs savs Eiropas valūtas fonds. Mums jāpārbauda arī mūsu uh, budžeta un nodokļu instrumenti, finanšu tirgi ir jāregulē ar skaidru makroekonomisko dimensiju un jāuzlabo statistikas kvalitāte Eiropas Savienībā. Un gal galā Eiropas Savienības ārējā pārstāvniecība tieši arī ekonomiskās un monetārās lietās ir jāuzlabo. Visās šajos jautājumos parlaments var runāt ar skaidru balsi, un to mēs arī darīsim. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti tiem ir jāuzlabo savu institucionālu sadarbību, mums jādod savus ieguldījumus tajā, lai mēs būtu labāk gatavi stāties priekšā, eh, stāties pretim šādām dišķibelēm nākotnē. Uh, Eiropai ir jāvar veiksmīgāk reaģēt uz šādiem notikumiem nākotnē. Um, tagad mēs uh, sākam arī debati par sešiem Eiropas komisijas priekšlikumiem šajā sakarā. Eiropas parlaments pārstāvēs to pozīciju, ko esam pārstāvējuši arī līdz šim. Uh, Un man jāsaka, ka esmu pārsteigts, eh, ka padomes eh, dokumentā parlamenta viedoklis nemaz nav atspoguļots. Mēs tomēr pie savu viedokļu pieturēsimies. Parlaments iestājas par spēcīgu Eiropu, par labāku tautsemniecības nākotni, eh, ar vairāk izaugsmu, vairāk labklājību. Paldies Fejo kungam! Tagad dosim vārdu Martai Andrēsens kundzei vienu minūtu priekšēd. Komisijas prezidentkungs, es gribētu uzsvērt trīs punktus budžeta komitejas atzinumā. Pirmkārt, mums ir jābūt nopietniem attiecībā uz dalībvalstīm, kas stabilitātes nolīgumu pārkāpuši. Pirms dažām dienām Francijas premjers un Vācijas uh, eh, kanclere vienojās uh, grozīt. Uh, um, uh, līgumu, eh, lai nebūtu tik stingrs sodi pret valstīm, kas pārkāp šos noteikumus. Eh, un, ja eh, tas tomēr ir bīstam. Gal galā ir jāizvērtē Eiropas Sanības kredītreitings. Attiecīgie paragrāfi ir grozīti, un tas man atzinumā vairs nav ietverts bet tomēr es eh, arī uzskatu, ka man ir jā, jāpieturās pie šiem punktiem. Paldies, un tagad dosim vārdu Davidam Kāsam vienu minūti. Paldies priekšēd, nav šaubu, ka Eiropas Savienība priekšzīmīgi veica ekonomisko uzraudzību Mums ir jauna pakotne, lai identificētu sistēmisks risks nākotnē. No otras puses, runājot par tautsaimnieciskās pārvaldības koncepciju, neviens nevarētu arī teikt, ka nav mums vēl liels darbs priekšā. Problēma ir tāda ar stabilitātes un izaugsmas nolīgumu, ka tas varētu dažām valstīm radīt problēmas, tāpēc mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai dalībvalsts pieturētos pie tiem noteikumiem, par kuriem jau esam vienojušies, lai dalībvalsts būtu stabils finansiāli un monetārā ziņā. Mūsu darbs ir ļoti enerģiski jāturpina, tam ir liela nozīme ekonomiskai pārvaldībai. Paldies, un tagad uh, dosim vārdu Antonio Korea de Campos kungam minūtu. Paldies, priekšsēd, kolēģi! mums jāatzīst, ka makroekonomisko variāblu kontrola Eiropas Savienībā ir izgājusies. Īpaši attiecībā uz budžeta izdevumiem krīze mums parādīja, ka ir jāstiprina koptirgs un monti un krēkas priekšlikums ņemt vērā. E, piemēram, attiecībā uz pārobežu elektronisko um, biznesu, tirdzniecību ir jārada nodokļu politikas instrumenti, lai um, patērētājs atkal sākt uzticēties e, tautsiemniecībai. Krīze parādīja, ka solīda izaugsme ir nepieciešama. Mums ir vajadzīgi nodarbinātības indikātori. E, šiem indikatoriem ir obligāti jābūt arī e, šajā pāraudzības sistēmā ietvertiem. Ir arī stratēģija 2020, kur mēs nedrīkstam piemirst. Mums ir arī zināms pienākums domāt par to, kā izstrādāt finanšu instrumentus, lai cīnotos pret spekulācijām. Mums jāspēr vēl soļus priekš. Ir jāizveido Eiropas valūtas fonds. Un tas būs ne tikai disciplinējoši iestādi, bet īpaši arī, lai mazinātu spek spekulācijas spiedienu. Līdz šim mums tas nav izdevies. Mēs tagad vēlamies līdzsvarot e, un saturiski piesātinātu tekstu. Paldies, Koreida Kampas kungam, un tagad. Dosim vārdu Mārtiņ Šulc kungam, kuram ir replika. Paldies, priekšēd. Ja jūs raugaties uz šeit mūsu runātāju sarakstu, tad jūs redzēsiet, ka nākamo eh, runātāju man kolēģi ir Regijan, eh, un pirms viņš ņems vārdu, es kā mūsu grupas Eh, pārstāvs grib jums darīt zināt, ka Spānijas valdība eh, šorīt viņu eh, par iešliet ministri iecēls, un tas ir pagodinājums mūsu politiskajai grupai. Es viņu gribētu ar to apsveikt. Grazie. Allora do la parola. Ļoti jauki. Un pa, tagad dosim vārdu ministra kungam Jerovei un sirsnīgi apsveicam jūs ar iecelšanu ministra ametā. Paldies priekšsēdi, paldies eh, Mātin. Man tikai minūte laiks, lai pasacītu jums, ka Eiropa šajos mēnešos ir spērus liels sojas uz priekšu attiecībā uz ekonomisko pārvaldību. Galoģa sanāksme, kurā piedalījās Vācija un Francija, ir pavērusi jaunas cerības durvis, proti iespēju pārdomāt mūsu līgums par ekonomisko pārvaldību. Jauni iespēja dalībvalstīm, bet ar to ir saistīts arī bāžas. Mēs, kas esam par vienotu Eiropu, gribam šo vienotu ekonomisko pārvaldību, bet ir arī vajadzīgas reformas, un kas ir konsensuāli jāsaskaņo. Vienošanās starp Vāciju un Franciju paver durvis uz to, ka Mūs, mēs savu konstitucionālo ietvaru varam piemērot ne tikai attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas nolīgumu, bet arī attiecībā uz ekonomisko pārvaldību, lai to tautsemniecību tā reformētu, ka tas varētu radīt darbvietas un radīt tādu izaug, eh, labklājību, ko mēs kā sociālisti vēlamies redzēt. Paldies, Rēgī kungs! Vēlu jums eh, veiksmi jūsu ministra darbā, viegli tas nebūs. Un tagad dosim vārdu Džozefam Dolkungam. Paldies! Eh, tas nav manās ambīcijās, dārgie draugi. Eh, Priekšstādātāji kungs, dārgie draugi, kopīgais punkts starp Eiropadomi un G20 ir nepieciešamība eh, veikt pielāgošanos pēckrīzes periodam. Eiropas Savienībā šī adaptācija nozīmē, ka mēs sakārtojam valstu finanses un kopienas finanses un aizstāvam savu valūtu eiro, konsolidējot to iekšējā līmenī un veicot citus pasākumus, Eiropadomē būs debates par Eiropas un e, ekonomikas un finanšu pārvaldību. Eiropas tautas e, partija pozitīvi uztver Van Rompēja vadītās darba grupas rezultātus, kas paredz arī sankcijas attiecībā uz tiem, kas neievēro stabilitātes un izaugsmes paktu. Bet darbs vēl jāpadziļina, lai mums būtu vairāk kopienas metodes un mazāk starpvaldību pasākumu. Es sveicu darbu, ko dara komisija šajā jomā. Gribu teikt padomi, ka nav jāaizmirst, ka parlaments ir līdz lēmējs visās nākotnes reformās arī. Jo vairāk parlaments būs iesaistīts uzreiz, jo lielākas ir cerības nonākt pie apmierinošiem un ātriem rezultātiem. Es lūdzu Van Rompēja kungam ievērot šo veistījumu. Dāmas un kungi, Eiropas balss ir jāsadzird pasaulē, runāt par mūsu vērtībām, un Eiropa padomēji nākamnedēļ vajadzēs definēt mūsu nostāju pirms G20 sajietas Seulā. Eiropa, Eiropa ar saviem partneriem, to starp amerikāņiem, ir var aicināt savus partnerus attīstības, ekonomikas attīstības valstīs uh, uz vairāk atbildības. Liksim galdā to, kas ir nepieciešams. Startautiskā valūtas reforma, bet arī izēvielu līdzsvars, tostarp arī enerģētikas jomā un globālā pārvaldība. Katrā no šiem jautājumiem Eiropā ir savs vēstījums, bet tas būs ticams tikai tādā gadījumā, ja mēs īstenojam iekšējos efektīvas pārvaldības instrumentus mūsu valstu finansēm. Dārgie kolēģi! mēs varēsim ietekmēt šo uh, globālo uh, pārvaldību tikai tādā gadījumā, ja mēs veiksim šos pasākumus, atvesļot mūsu finanses, kaut arī tas bieži vien nav populārs lēmums, un cīnīsimies pret uh, globālajām klimata izmaiņām un uh, darbosimies arī attīstības jomā. Paldies! Paldies Dola kungam! Un tagad vārds Martinam Šulce kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Priekšsēžkungs, citēšu jums teikumu no valsts un valdību vadītāju eh, paziņojumu G20 sanāksmē Pitsburgā 29. gada 2004. 25. septembrī, tātad pirms gada valdību vadītāji eh, šādu at, eh, atzinumu pauda. Mēs gribam radīt ietvaru politikai un kopīgam ceļam, kā mēs strādāsim kopā, lai panāktu spēcīgu, ilgtspējīgu un līdzsvarotu izaugsmu, kas mums ir nepieciešama, lai rastu eh, noturīgu eh, ekonomisko atlapšanu, eh, kas radīs tādas labas darbvietas, kas mūsu tautām ir vajadzīgs. Cik jauki! Es domāju, ka šogad droši vien tāds pats teikums tiks atkal um, lemts, un arī visos nākamos samitos būs tas pats, bet kas tad ir noticis starplaikā, lai šo uh, ilgspējīgo, uh, stabilo uh, izaugsmu uh, rastu, kas rad, rast šīs darbvietas, kas mums tautām vajadzīgs, tas jau viss ir pareizi. Ir radīta filozofija Eiropas līmenī, Eiropas padomē, kas ir vērsta uz vienpusīgām uh, valsts Uh, um, pakalpojumu samazināšanām, uh, budžeta saša, uh, samazināšanai, kas um, īstenībā vājina šo kontinentu. Ta, tās taču ir, uh, šie pakalpojumi, sniedz, ko sniedz valsts, ir uh, priekšnoteikumi radīt vairāk darbvietas, lai valstī būtu vairāk ienākumu, kas te ir ļoti nepieciešama, lai ilgtermiņā savus budžetus konsolidētu un savus uzdevumus varētu izpildīt. Ko mēs piedzīvojam Eiropā? mēs redzam tādu melnbaltu pieeju, visi izdevumi ir slikti, viss, kas ir uh, izdevuma samazināšana, tas ir labi, un tad mēs atrodamies situācijā, ka tād, tās uh, eh, krīzes uh, vispēcīgāk skatās valsts īrijā, Grieķijā ir recesija vai pat nulles izaugsme. Tā tad eh, eh, mēs nepanākam, eh, mēs sanākam tieši pretējo no tā, ko mēs gribētu. Tā ir dramatiska attīstība, un tas ir vēl dramatiskāk, ņemot vērā, ka tie, kas bija krīzes izraisītāji, proti finanšu spekulanti, viņiem nav nainas atbildība, viņiem nav jā. Ja, maksā, piemēram, finanšu transakciju nodoklis, lai eh, uzlabotu finanšu valstu eh, budžeta situāciju. Eh, tas viss tiek atlikts ar argumentu, ka, nu, G20 līmenī mums mm, tam atbalsts tāpat nebūs. Nu, jā, protams, ka nē, ja mēs pat Eiropas līmenī neesam par to vienojušies. Mēs esam slazdā, dramatiskā slazdā, tāpēc, ka uh, Eh, ar šo valsts vadību vadītāju ne eh, darbošanos, šo vadīšanu nepreizā virzienā, sociālais nelīdzsvars arvien vairāk padziļinās. Un eh, šiem dumpiniekiem uz ielām ir taisnība, jo sociālais nelīdzsvars Eiropā netiek maznāts, bet ar kļūdēm politika tikai vēl vairāk padziļināts. Šim parlamentam tas ir skaidri jāpasaka un jāizstrādā uh, pretstratēģijas, un tādēļ mēs arī pieprasam eh, finanšu transakciju nodokli. Beres kungas ziņojumā, Podimāts kungas ziņojumā apspriežot, mēs redzēsim, eh, vai šīs parlaments būs gatavs teikt, mēs zinām, ka tas ir grūti, bet mēs pastāvam to, ka Eiropas Sanība dar, uzņemās flagmaņu lomu eh, finanšu sektoru aplikt ar nodokļiem. Ja ne globāli, tad vismaz Eiropā. Dāmas un kungi, ir vēl viena e, e, tāda attīstība, kas mums rada e, bažas. Tas, kas notika Dovilā starp Sarkozī kungu un Merkels kundzi, uh, ir Eiropas Sanības institucionālās struktūras pagriešana kājām gaisā. Eh, Uzdod sev jautājumu, kā tad Fan Romboja kungs izdarīs seks? Viņš eh, saņem uzdevumu ar savu darbu grupu, savu task force, eh, šīs nepieciešamās reformas, nu, likt priekšā, bezkalnība īstenībā viņiem to vajadzēja darīt, bet nu tad šis nabaga cilvēks tad dabūs strādāt slepenībā, pirms viņš varēs kaut ko vispār vispār uh, eh, um, izstrādes priekšlikums, šīs uh, eh, jaukais pārīts uh, eh, Dovilā pasaka, mēs jau visi esam nolēmuši Nikolā un Anželā. Šīs vācu, franču uh, pašieceltais direktorijas ir Eiropas Savienības institūciju uh, uh, uzbrukums tām Eiropas Savienības institūcijām. Ja es būtu Van Rompuy kungs, es e, e, no šāda darba atteiktos, e, kāds viņam ir. Nevar viņu vienmēr tikai kā vīģi lapu izmantot. Un vēl vien grib sacīt, ja šī kundze un šis kungs būtu reiz pār kanāla krastiņam paskatījušies uz Dovilā, viņi būtu redzējuši šo salu ar stāvo krastu, stāvkrastu, un viņiem būtu bijis uh, Eh, nepieciešams eh, eh, līguma grozījumi, bet vai kāds uzskatīt, ka Cameron kungs ir gatavs Eiropas līgumas māju grozīt bez tā, ka. Um, ka, ka vēl tikt samazināts Eiropas patiesībā sadarbības līmenis. Pandors lādīt ir atvērt, un tas šim kungam un šai kundzei vēl nelab atspēlēsies. Paldies! Paldies Šulc kungam un tagad Ferhofstata kungam vārds. I... Godētais priekšsētāji kungs, es varbūt sākšu ar to, kur noslēdz savu runu Šulc kungs. Varbūt mēs varam tagad organizēt konvenciju un vēlamies tagad ieviest izmaiņas līgumā. Tad mums ir vienkārši jāsasauc konvenciju, bet es domāju, ka mēs neesam tagad tik tālu tikuši. Es domāju, ka, dārgie kolēģi, mums ir nepieciešamais pēc iespējas ātrāk uh, panākt vienošanos uh, Eiropā domē par ekonomisko pārvaldību un par uh, stabilitātes pakta stabilizēšana. Pagājis ir gads, kopš sākās Grieķu parādu krīze. Tas sākās, šī krīze sākās uh, decembrī. Un tagad ir pienācis brīdis, lai mēs izdarītu secinājumus un vienošanos par šo. Un uz galda ir trīs priekšlikumi, runāsim skaidru valodu. Mums ir komisijas priekšlikums, mums ir task force priekšlikums un kopš vakardienas. Mums ir arī Dovilas priekšlikums tagad kopš vakardienas. Uh, Nu, ko? Es domāju, ka ir labi, ja parlaments tagad iedziļināto šo priekšlikumu atšķirībās un izvēlēties. Komisija, manuprāt, ir nākusi klajā ar ļoti labu priekšlikumu dažas nedēļas atpakaļ. Par Tereses, eh, par Task Force priekšlikumu. Arī tas izstrādā šo savu priekšlikumu, ka uh, padome darbosies uz rekomendāciju pamata un nevis uz uh, priekšlikumu pamata. Un tā ir ļoti liela atšķirība, jo priekšlikums nevar mainīties, bet rekomendācijas mēs varam mainīt. Tāda ir liela atšķirība. Tad ir arī vēl uh, task force priekšlikumā ir ilgāka procedūra, un tas arī prie, pretrunā ar komisijas priekšlikumu, bet nu jāteic, ka task force pieturas pie gandrīz tāda automātiska sankcija. Uh, piemērošanas, kas arī ir nedaudz pretrunā komisijas priekšlikumā piedāvāto. Un tad trešais priekšlikums, kurš ir spēkā kopš vakardienas un par kur ir panākt vienošanās vakardien Dovilā. Un man ir jāteic, ka tā ir vienkārši vienošanās starp Franciju un Vāciju. Tas varētu palīdzēt dažkārt darbā ar padomu, bet šai, šis nav tas gadījums, jo šīs priekšlikums runā tikai un vienīgi pārvērtos visiem. Tātad tā vietā, lai bloķētu automātiskās komisijas sankcijas, viņi piedāvā šādu vairākumu, lai vispār varētu piemērot komisijas priekšlikuma paredzētās sankcijas. Un tā ir ļoti liela atšķirība jo gandrīz uh, komisijas tāds uh, automātiskā sankcija pielāgošana, kā piedāvā komisija, tas vispār mm, pazūd Dovils priekšlikumā. Es nezinu, vai jūs esat bijuši Dovilā, bet tur nav tikai pludmale un skaistas viesnīcas, tur ir arī kazino. Tad varbūt mums drīzāk vajadzētu runāt nevis par Dovilas vienošanos, bet par Francijas, Vācijas kazino kompromisu. Jo godātie kolēģi, kazino kompromiss, kāds tas ir. Dalība valstīm šajā priekšlikumā tiek ļauts uh, spēlēties ar eirozonu. Ja jums ir pietiekami liela atbalsts padomē, jūs varat spēlēties un darīt tieši to pašu, ko darīja Grieķija. Ja jums ir padoms atbalsts, jā, lūdzu, uz priekšu. Lieciet galdis, kārtas galda un spēlējiet. Dovils priekšlikuma pirmā daļa vienkārši vājina ne tikai task force priekšlikumu, bet galvenokārt jau komisijas priekšlikumu vājina. Un, manuprāt, tas ir nesaprotami. Jo īpaši no Vācijas puses. Viņi taču desmit mēnešus pieprasa aizvien spēcīgākas sankcijas, un vakardien viņi rīkojas pilnīgi pretrunā ar savām prasībām. Viņi vājina. Uh, komisijas priekšlikumu un sankcijas. Un tas ir tieši tas, ko tagad Trišē, kungs Eiropas Savienības bankas prezidents, viņš pieprasa tādus skaidrākus priekšlikumus. Mūsu secinājums ir tāds, ka mums ar parlamentu ir šeit viena misija, proti uh, apturēt uh, kazino kompromisu. Uh, un pieturēsimies pie komisijas priekšlikumiem un darīsim nepieciešamo mūsu likumdošanas darbā. Grācija, onorevole Verostat. Paldies Verhofstadt kungam, tagad vārds konbendit kungam. Lūdzu, četras minūtes. Eh, Dārgie kolēģi, priekšstādātāja kungs. Nu, Gijs vairs, vairs neko citu nevar. Viņš kaut ko interesantu ir atradis. Tas, viss, jā, nu, viņš runāja skaisti, Šulcs runāja skaisti, bet man arī ir savas idejas. Man arī ir idejas. Jūs visi zināt filmu uh, Žils un Džims. Ir sieviete, Merkelas kundze. Žils mēs nezinām, kas tas ir. Nu, varbūt Sarkozī. Un jautājums ir, kas ir Džims? Eh, Kamerons vai Borozu kungs? Uh, Un problēma ir visā šajā aspektā komisijai. Šodien es domāju, ka parlaments un komisija var runāt vaļsirdīgi. Šodien padome, un padome ir taisnība, Vācijas Francijas direktorija rada politiku, kas ir ne kopienas politika, kas nepārņem Eiropas Savienības būtību un mūsu loma pāri mūsu atšķirībām. Ir šodien, un Žozefam Dolam ir taisnība, ir glābt Eiropas Savienību un kopienas metodi. Un šī iemesla dēļ nepieciešams, lai komisija un parlaments un mēs ikviena no spēka pārstāv, lai mēs saprastu, ka šajā spēlē neviens neuzvarēs, ja mēs neatradīsim kopīgas uzvedības līniju starp komisiju un parlamentu, parlamentu un komisiju. Barozo kungs, es jums ticu, jūs gribat nodokli uz finanšu darījumiem. Es jums ticu. Bet ne jau tur ir tā problēma. Kā nonākt pie tā? Nepietiek pateikt, es gribu, kad manam, da, mans dēls, kuram ir četri gadi, saka, es gribu, bet jautājums, kā nonākt pie mēķa? Un es domāju, ka komisijai vajag nevis prasīt, kā vides padome uh, prasīja ento pētījumu par, klim, vai, par klimata izmaiņām, vai tās tiešām ir tādas, ka vajag sa, uh, palielināt CO2 samazinājumu Eiropas Savienībā. Atkal tiek prasīts pētījums, kāds bija vakar. Nē. Ja runājot par finanšu darījumiem un nodokli, jautājums ir, ko tas dos? 0,01% uh, nodoklis. Uh, Tie būs 80 miljardi eiro. Ja jūs dodat 30 miljardus uh, samazinājumam valstu līmenī, tad valstu līmenī būs 50 miljardu palielinājums Eiropas budžetam. 120 uh, mīnus 30 ir 90 plus 50, tas ir 140. Eiropas politika pēc Lisabonas līguma ir tāda, ka mēs varam īstenot to un vinnēs gan e, valstis, gan Eiropā, bet tas nozīmē, ka mums ir jābūt Eiropas skatījumam. Un otrkārt, Barozo kungs, es jums lūdzu arī parlamentam par budžeta deficītu. Ir deficīts un deficīts. Tas tāpat kā holesterīns. Ir pozitīvie un ir negatīvie marķieri deficīts, kas investē, kas dod perspektīvas Eiropas valstīm, nav nekas negatīvs. Ja mēs investējam rūpniecībā, kas nav produktīvi. Es runāju par uh, oglēm, uh, kas, nu, uh, tas vienkārši naudas tērēšana, tad mēs zaudējam. Ja mēs investējam rītdienas enerģētikā, rītdienas ražošanā mēs vinnējam. Tātad tas, kas mums jādara, un es to prasu arī liberāļiem, nevis vienkārši teikt stabilitāte, stabilitāte, jā, bet vajag diferencēt to, kas mums jādara un kas mums nav jādara. Nepietiek teikt vienkārši deficīts, bet jāsaka, lūk, tas nav produktīvi un tas ir produktīvi. Jā, mēs varam vienoties, bet tas būs grūti Bet, ja tas izdosies, tad mums būs iespēja pretoties mm, pastāvīgajām manipulācijām, kas notiek padomē. Šodien problēma ir tāda, ka daudzas valdības grib samazināt Eiropas politisko dimensiju, un mūsu loma ir aizstāvēt un palielināt Eiropas politisko dimensiju, jo bez tā mēs no krīzes neiziesim. Lūk, Barozo kungs, mums ir kopīgas intereses, bet jāiet līdz galam. Vajag nevis vienkārši grūstīt parlamentu, bet vajag grūstīt Eiropadomi. Paldies! Grazie. Paldies konvendīta kungam, kā jūs redzēt, tad es tagad tā visai elastīgi attiecos attiecībā arī uz, uz laika ie, ievērošanu, jo ļoti interesanti jums te ir, gluži kā filmā. Un uh, diskusijas ir ļoti simpātiskas, tādēļ esmu visai elastīgs attiecībā uz laika ievērošanu. Un tagad vārds kā Minski, kungam 20 minūtes. Tu dzišai uh, uživajo rūžnih anekdot. Šodien Šodien mēs runājam uh, par uh, situāciju, izmantojam daudz runāju par anegdotēm un dažādiem jokiem šeit piesaucam. Es savu lielāko dzīves daļu pavadīju komunismā. Katru gadu tika pieņemts jauns, ikgadējais vai piecgadu plāns, Un pārtīs kongres katru gadu informē iedzīvotājs par to, ka situācija uzlabojās, visiet uz labu, uz augšu. Mums ir manā valsts bija iekšējā tirzniecības ministrijas, bet iekšējās tirzniecības nebija vispār kā tādas polijā. Un man šodien ir tieši tāds pats iespējas, ka komisijas priekšlikums, tā mērķis ir izveidot uh, vienotās ekonomiskās domas pārsvaru pār politiku, nogalināt, jeb, nogalinot jebkādu saprātīgu, akt, eh, saprātīgu rīcību. Katra dalība valsts var uh, um, apsūdzēt Eiropu visos ļaunumos, jo tādā veidā dalība valstīm vairs nav jābūt eh, vairs pašām atbildīgām savu vēlētāju priekšā, jo vainīgā ir Eiropa. Uh, Bet, ja dalībās zinātu, ka kā, kāda politikas neievērošanas rezultātā būs sankcijas, tad mēs varētu iet uz priekšu, bet šajā Francijas-Vācijas vienošanā es redzu atkal vienu risku, proti, kā viss spēcīgākais var atļauties visu Grieķiju, piemēram, uh, nevarēs turpināt savu parādu. Tā būs jāveic ietaupījumi, bet būs spēcīgāks, lielākas valsts, kurām būs šāda brīvība brīvi rīkoties. Mums taču ir nepieciešama Eiropas solidaritāte, un tā ir nepieciešama tieši tagad. Un noslēgumā priekšsēdētāji. Es zinu, ka jūs eh, komisijas priekšsēdētāji uzraugāt Eiropas solidaritāti, bet pēdējā komisijas eh, lēmums par eh, vienošanos attiecībā uz gāzes vādu, kur vienošanās panākt ar Krieviju un Vāciju, tās ir. Uh, lēmums mums ir jāraugās uz realitāti. Ja ir zināms populisms, uh, kas ir novērojams visur Eiropā. Un ja mēs ļaujam šim populismam būt spēcīgākam nekā ekonomikas eh, saprātīgai rīcībai, tad tas apšaubīs daudz vērtīgus programmas, piemēram, vienotā tirgus padziļināšanu un paplašināšanu. Es domāju, ka šī ir iespēja, lai mēs re konkrēti redzētu, ka mēs vēl esam tālu no vienotā tirgus, raudīsimies kaut vai tikai uz mūsu mobilo telefonu rēķiniem. Mēs maksājam šo viesabonēšanu, un tas ir piemērs. Uh, kas norāda uz to, ka esam vēl tā no vienotā tirgus. Liels paldies! Lejāri kungām uh, vārds. Minūte 30. Priekšsādātāja kungs, paldies! Ja es pareizi sapratu, uh, priekšsādātāju Barozu, mēs balstāmies uz stipri atšķirīgām analīzēm, jo jūs teicāt, ka krīze ir aiz mums, bet uh, kreisie uzskata, ka krīze drīzāk padziļinās jūs ar stabilitātes paktu iestājaties par stingriem pasākumiem un tagad nostiprinot sankcijas, bet es domāju, ka vajag darīt gluži otrādi, veicinot darba atlīdzības augumu, augšanu labvēlīgāku nodokļu sistēmu, sociālās aizsardzības attīstību un uh, nodarbinātības politikas attīstību. Es baidos, ka šī stratēģija ved Eiropas Savienību tieši sienā. Uh, Vai jūs nedzirdat tautas protestus visā Eiropas Savienībā? Jau sestā diena vakar bija, kad miljoni cilvēku izgāja ielās Francijā, un viņus atbalsta 70% no iedzīvotājiem. Vai jūs neredzat tās briesmas, kas mums draud šodien? Eiropas ideja ir balstīta uz brīvu konkurenci un brīvu tirdzniecību. Uh, Eh, skrien sienā un ved pie ekonomikas un tagad arī finanšu kara. Kāpēc gan neizskatīt jaunas sistēmas iespējamību? Attīstot uh, humānos un sociālos aspektus stabilitātes pakta vietā, uh, saistībā ar Eiropas centrālo banku, kuras monetārā politika varētu refinansēt valstu parādus, uh, refinansēt centrālās bankas, balstoties uz nodokļu likmi, kas būtu labvēlīgs sociālajiem aspektiem. Eiropas Savienībā jānāk klajā ar iniciatīvu par jaunu monetāro kārtību pasaulē, sākot balstīties uz Ķīnas priekšlikumu par vienotu starptautisko valūtu tirdzniecībā, kā to dara tā zeme Brazīlija. Kāpēc gan Eiropa nevarētu aplikt ar nodokli valūtas, eh, lai mazinātu monetāro spriedzi? Eh, komisijas priekšsēdētāja kungs, padomjas pārstāvja kungs, nepieciešamas jaunas iniciatīvas. Paldies! Onorevole Farage per due minūti. Paldies, tagad vārds Farāžu kungam divas minūtes. Prezident Brozu kungs, jūs noteikti rādiet savus muskuļus, izmantojiet uh, pilnvars, ko jums piešķīr uh, Lisabonas līgums, ko jūs izspiedāt cauri, izmantojot neleģitīmas līdzekļus, un tagad jūs darat visu, ko jūs varat Eiropas savienībā, lai iegūtu valsts status, un nekur tas nevarētu būt uh, klajāk redzams, kā jūs nesenajā priekšlikumā attiecībā uz tiešu nodokli, ko Eiropas Savienība uzliktu šīs eh, šī kontinenta tautām. Sanāk bija ļoti veiksmīga neatkarības kustība kampaņa par eh, nekādu uh, aplikšanu un nolokšanu bez uh, reprezentāciju. No taxation without representation, angļu valodā. Bet ar jums ir savādāk. Mēs uh, neesam par jums vei, uh, balsojuši un nevaram arī jūs atcelt. Uh, tātad jūs tomēr darat nodokli, uh, kļūdu ar šo nodokli. Uh, šogad e, apvienotās karalists ir 6, e, deficīts ir 6 miljārdu e, mārciņas, pēc diviem gadiem jau 10 miljārdu pārciņas, un tagad mēs dzirdam, ka jūs gribat Britu rabatu atcelt, jūs gribat to atcelt, kas nozīmē, ka līdz 2013. gadu mūsu eh, pienesums uh, uh, Eiropas Savienība būs 30 miljārdu uh, māciņas. Tas būs četrkāršojies sešu gadu laikā, un uh, apvienotās karalistas nodokļu maksātāji to visu saprato, saprotot, redzot, teiks, ka mēs vienkārši nevaram atļauties Eiropas Savienību, bet es redzu cerības tariņu. Dovils uh, deals starp Merkel un Sarkozī, tas, no kā jūs visi baidaties, es ceru, ka tas notiks, lai ir jauns līgums. Jūs jūs paši, acīm redzot, to gandrīz atbalstiet. Lai ir jauns Eiropas līgums un e, liksim to uz referendumu. Daudzās valstīs, īpaši apvienotā karalistē un apvienotās karalists e, tauta izdarīs secinājumu, ka tas ir ļoti slikts darījums apvienotāju karalistē. Viņi balsos par to, lai mēs izstājamies Eiropas, no Eiropas Savienības, un tad arī e, e, Eiropas Savienība tiks e, izjaukta. Paldies! Mēs būsim ļoti priecīgi atstāt jūs. Paldies! Šulc kungs, eh, gribu uzdot jautājumu Frāžu kungam. Jā, man ir jautājums jums, Frāžu kungs. Varbūt jūs priet, varētu laipnā kārtā atbildēt Jūs tik ļoti bažieties par apvienotās karalistas nodokļu, kas, tāpat kā es, jūs, jums sasaukuma eh, sākumā bija iespēja izvēlēties, no kuras kas jūs saņemat savu, uh, savu, savu darbu samaksu no apvienotās karalistas vai ES budžeta, vai jūs gribētu šim namam varbūt paziņot, vai jūs no ES budžeta saņemiet savu uh, atalgojumu, vai jūs esat izšķīries par labu apvienotās karalistas nacionālā sistēmā? Es eh, gribētu atteikties no šīs Eiropas uh, naudas uh, um, vispār apzīmējumu. Uh, nav tādas lietas, tā ir mūsu nauda. Mēs esam masīvs net uh, iemaksas maksātājs, un mēs nekādu ekonomisku labumu no tā nesaņem. Nekādu. Tā ir mūsu nauda. Priekšsēd Barozvukungs. kungs. Parasti es nejaucos šādos strīdos, bet šeit ir tomēr par darba kārtību. Nav pirmā reize, ka Farāža kungs man saka, jūs neesat ievēlēts. Protams, ne jūs man ievēlēt, bet man ievēlē šis parlaments. Aizklātā balsojumā no šī parlamenta, un jūs arī esat parlamenta deputāts, un es komisija, ja kāds saka, ka mēs neesam ievēlēti, tad tā ir necieņa eh, komisijai un parlamentam, eh, kur deputāts arī jūs esiet. Bene, bene, bene, vi prego di non continuare. Nu, neturpināsim, lūdzu, saka priekšsēdētājs sarunas bez ieslēgt mikrofonu. Priekšsēdētājs lūdz nomierināties deputātus. Tad uzklausījām tikko Barozo kunga sacīto. Es domāju, viņa sacītais ir ļoti pamatots. Un tagad vārds Oza Vāgner kungam. Paldies priekšsēdī. Varbūt man izdosies šo debatu nedaudz nomierināt. Uh, Ļoti žēl, ka G20 galotņa sanāksmes priekšvakarā Eiropas Savienībā joprojām ir dažas valstis, kuras Eiropas tēlu pasaulē vājina. Būtu svarīgi vismaz šajā starptautiskā formā pārstāvēt vienot viedokli, un kāds varētu būt šis vienotais vienoklis. Savā pieticīgajā uh, um, uzskatā, es gribētu teikt šo, pirmkārt, nav iespējams eh, novilcināt starptautisku vienošanos līdz brīdim, kad dižķibele būs beigusies. Otrakārt, Eiropai ir jāpieturas pie eiras kā uh, ēnkura, kā mūsu valūtai, kas palīdzēs mums novērst uh, atsauksmes valūtai, kas palīdzēs, lai tirgus um, jūcekļi eh, mūs ieraut savā virpulī, eh, līdzīgas kļūdas atkārtotos, kas bija 20. gadsimta sākumā. Treškārt, Eiropai ir jābūt eh, priekšzīmēji tam, ko Eiropa pārstāv pasaulē - demokrātiskām svērtības kopsavilkumā. Mēs varam sacīt, ka e, globalizētā pasaulē tas būs zaudētājs, kas spēlēs tikai nacionālo kārti. Paldies Sosa Vagner kungam, tagad dosim vārdu Karas kungam divas minūtes priekšsēžkungs, komisijas priekšsēžkungs, dāmas un kungi. Dā, debata parāda vienu lietu - Dovilas darījums. Mūs traucē krīles risināšanā. Tas ir solis atpakaļ Eiropas Savienībai. Dovils uh, darījums parāda mums to, ka šis kungs un šī kundze neko nav mācījušies no Vācijas un Francijas kļūdām 2005. gadā, kad viņi e, sāka e, apšaubīt stabilitātes un izaugsmas paktu. Viņi kļūdina, atkārto šīs pagātnes kļūdas, bet mēs gribam šīs kļūdas pārvērt. Mēs gribam eiropeisku atbildi uz nacionālismu, uz blokādi. Uh, Eh, eh, kas ir eh, tikušas iebūvētas šajā lielākā daļā Eiropas regulējuma konstrukcijā. To mēs darām attiecībā uz finanšu tirgus ziņojumu, ar pāriem ziņojumiem un ar mūsu likumdošanas darbu. Koncentrēsimies uz to, neļausim, lai mūs traucē šajos centienos ar ne šajā debatē. Mums ir jādodas uz priekšu, jāmeklē risinājumu un piecu politisko grupu atbalstītais ziņojums eh, runā skaidru valodu. Krīzes pārvarēšana vēl nav galā. Mēs sakam e, skaidru, jā, e, e, valsts budžeta deficīta mazināšanai nākotnes vārdā, un deficīts nevar mazināt ar zāles pļāvēju. Tam ir jānotiek ar reformām, investīcijām, valsts budžeta līdzekļu ietaupījumiem, un ziņojumā ir dot skaidru atbildu uz to, ka mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas kā risinājumu daļu. Sāksim, dosim svies jaunas integrācijas virzienā ekonomiskas, sociālas savienības, drošības un aizsardzības savienības virzienā un padarīsim koptirgu par visu pilsoņu eh, dzimteni, kopienas, kopīgā Eiropa, Eiropas saimnes iniciatīva, tā ir atbilde. Eh, Task Force, šī darba grupa un Dovils metode ir izgājušās. Paldies Karas kungam un tagad dosim vārdu Stīvenam Jūs kungam trīs minūtes. Paldies priekšsēdētājiem kā dzirdējām, šī darba grupa, ko vada Hermans Varropojas, izstrādā savu ziņumu, tajā ir priekšlikumu krīzes risinājumiem un budžeta disciplīnai. Eh, citiem vārdiem sakot, tikai daļai problēma, un tie tikai priekšlikumi. Tomēr ekofin ministri, kas šīs darba grupas eh, darbu babi noteicuši, gribētu, ka tas ir punkts, bet tas nav punkts. Mēs esam tikai likumdošanas procesa sākumā. Es ceru, ka visas institūcijas sapratīs, ka tagad Eiropas saimnības parlamenta darbs attiecībā uz likumdošanas priekšlikumu, kurus izstrādās komisija, būs jāturpina pilnīgi demokrātiskā procesā sadarbībā ar padomi. Darba grupa ir sacījusi, ka tā vēls e, e, kvalitatīvu lēcienu paveikt e, efektīvākas ekonomiskās pārvaldības virzienā, bet patiesībā tas solis atpakaļ e, labklājības virzienā Eiropai. Problēma tāda, ka Eh, šeit ir fokus tikai uz fiskālo disciplīnu, uz eh, valsts budžeta disciplīnu, bet tā ir problēma. Eh, Tautsaimniecībai izaugsmē ir vajadzīgs kas vairāk, un ekonomiskā savienība netiks panākt ar to, ka šis līdzsvars nebūs nodrošināts. Mums ir jāņem vērā arī citi vērtīgi politikas mēķi makroekonomikas jomā lai būtu izaugsme, investīcijas un nodarbinātība. Mums nav vajadzīga vēl viena darba grupa prezidentu Barozo, lai šo līdzsvaru panākums ir vajadzīgs, lai komisija izmantot savu iniciatīvas tiesību, izstrādāt priekšlikums, kas panāks šo izaugsmu, investīcijas un nodarbinātību. Attiecībā uz priekšlikumiem, kas tagad ir izteikti, es domāju, ka parlamentam ir e, nopietna atbildība nāka, nākamo mēnešu gaitā. Mums ir jāpanāk izmaiņas. E, Fejo ziņojuma garā, pa ko šodien balsosim. Trīs lietas Eh, nelīdzsvara eh, ir jātiek izlīdzsvarotam, eh, nodarbinātības padomē ir jāiesaist darbā ar daudz vairāk nekā līdz šim. Ir jāiebevo korektīvs, jāiebūvē stabilitātes un izaugsmas nolīgumā. Visā jaunā sistēmā ir jābūt šai saiknē ar 2020 programmu un tam ir jābūt arī operatīvā līmenī. Padome ir jāvada sistēma un jāuzņemās uh, eh, politiskā atbildība eh, visapkārt. Ne tikai ekofinā, bet arī citās uh, padomas sastāvos un galvā Eiropas parlamentam ir jābūt uh, pilnīgi iesaistījumu šajā procesā, lai nodrošinātu visaugstāko demokrātiskās leģitimitātes līmeni. Līdz šim parlaments eh, nav bijis pietiekoši iesaistīts visos šajos procesos. Es ceru, eh, ka eh, institūcijas ņems vērā parlamentu viedokli, lai procesam piešķirtu tam nepieciešamo demokrātisko leģitimitāti. Paldies jūs kungam un tagad Šmita kungam vārds pus uh, otru minūtu. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi, pēdējie mēneši parādījuši, ka Eiropas uh, Savienība var pieņemt smagus lēmumus, bet mums ir bijušas arī zināmas vilšanās. Francija un Vācija uh, grauj uzticību. Es teikšu, neaiztiesiet Lena ziņojumu. Viss Es gribu bez ab, absolūti pateikties eh, Berestas kundzei, kā arī mūsu komiteju eh, pārstāvjiem, kas parādījuši, ka ir iespējams eh, sniegties pāri šaurajām robežām starp politiskajām grupām, lai nonāktu pie kopīgiem lēmumiem. Alde priekšlikums, kas paredz nodokli finanšu darījumiem pasaules līmenī ir būtiski. Nepieciešams lai nacionālismam ne, nebūtu sakņu Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams skaidrs satvars, kas balstīts uz um, brīvu tirdzniecību. Mums nepieciešama vienota Eiropa, vairāk atvērtības, vairāk spēka Eiropā. Citiem vārdiem sakot, mums vajag vairāk Eiropas tiek piedāvātas arī sankciju iespējas, kas būtu vienveidīgas visā Eiropas Savienībā un kas iekļaujas 2020. gada projektā. Feju kungs, e, man ir mutiskie grozījumi jūsu ziņojumā, es ceru, ka varēsiet to akceptēt. E, Feju kungs nav teicis pretējo. Teikšanu. Maximum all the economic governance proposals, recognizing that for member states outside the euro, e, euro area this would be done on a voluntary basis. Talman, idag är inte tiden att... Šodien nav īstais laiks, lai vadītu Eiropas Savienība, savienību, kurā būtu risks, ka tā sabruks. Paldies, kolēģi. Tagad vārds. Uh, dosim vārdu Kanfina kungam uz divām minūtēm. Eh, godētais priekšsēdētāji, es tiešām ceru, ka jūs iepazīsieties ar Eiropas parlamentu veikto darbu, strādājot pie šī darba, attiecībā uz Fejo kunga un Bereskundas ziņojumiem, jo šeit mēs runājam par es, to, ka esam arī eh, līdz likuma pieņēmējas attiecībās ekonomisko pārvaldību un vismaz ar četrām Eiropas parlamenta pro-eiropeiskām eh, politiskajām grupām mēs arī strādājām pie kompromisiem, kas ir ļoti dinamiska rakstura no vienas puses mēs runājam par budžetu, tad par nodokļiem, par pārvaldību. Mēs vienkārši ļoti sadrumstalojam šīs diskusijas. Komisija, tas ir jūs, tā ir jūsu loma uh, pie tā strādāt, arī mūsu, bet arī jūsu loma nāk klajā ar globālu pakotni, kas ir uh, eh, sasauktos ar Monti uh, ziņojumu un arī attiecībā uz Barņēkunga. Uh, darbu pie iekšējā tirgu, un mēs gaidām, lai Barozo kungs arī teikt, lūk, tādā veidā mēs nāksim ārā no krīzes ne tikai attiecībā uz makroekonomisko pārvaldību, bet kā mēs uh, savienojam uh, nodokli, budžetu, makroekonomisko līdzsvaru, visus šos svarīgos jautājumus, ja jūs nāksiet klājā ar šādu priekšlikumu, parlaments uz atbalstīs. Jo, ja mēs tikai vienīgi runājam par uh, fi, valsts finansēm, uh, Jūs paši, jūs dienas sacīja vairākus gadus atpakaļ, kur teica, ka Spānija ir tā, kura vislabāk ievēro, piemēro šo izaugsmas paktu, kā valsts uh, finanses bija kārtībā, taču um, šis nelīdzvarojums nāca no citas vietas, un tādēļ Spānijā ir problēmas. Runāt arī par īriju. Kad mēs koncentrējamies tikai un vienīgi uz valsts uh, izdevumiem, tas neļauj mums atrisināt krīzi. Un problēmas, kas arī ir minētas šajos dažādajos ziņojumos, par kuriem uh, tiks balsojums notiks rīt, uh, Šajos ziņojumos tiek runāts par to, ka šīs problemātikas tiek uh, savienotas. Jā, mums ir jāstiprina valsts finanses un budžeta disciplīna, bet lai uh, uh tādējādi mēs uh, tā rezultātā nevajag tikai ap, um, atcelt izmaksas, bet ir nepieciešams arī Eiropas budžets, lai finansētu investīcijas un arī fiskālā pakotne, kas ļautu dalību valstīm arī palielināt nodokļus, ja nepieciešams jautājums Baroso kungam, vai jūs tiešām esat labvēlīgi noskaņots attiecībā uz šo konsolidēto nodoklī uzņēmumiem jau desmit gadus. Komisija strādā pie šī projekta un jūs liedzat šim projektam nākt gaismā. Dariet to tagad. Paldies, paldies. Vārds tagad uh, Zīles kungam. Minūte 30. Uh, paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais komisijas prezidenta kungs, kurš atstāja zāli. Uh, vispirms uh, vēlos pateiktos ziņotājai un arī maniem kolēģiem ēnu uh, ziņotājiem, komisijas vadītājām Klints kungam par to kompromisu, ko mēs beig beigās tomēr spējām panākt Eh, runāšu tikai par divām pozīcijām kas mani neapmierina ziņojumā un tās nebūs ne par vāciju ne franciju. pirmkārt agresīvu pārobežu investīciju rezultātā daudzās jaunās dalībvalstīs kopš two thousand and four gada eh, pieauga privātais parāds mājsaimniecību un biznesa parāds pat desmit reizes. pie tam absolūtais vairums šo kredītu tika paņemti ar visu valūtas risku kredītņēmējiem kas savukārt nozīmē ka šo valstu eh, valdības politikai nav pārāk lielu manevru makroekonomiski kā tikai griezt eh, budžeta izdevumus un celt nodokļus un tai pašā laikā mājsaimniecībām pirmām kārtām iznāk rūpēties tikai par parādu atdošanu eiro eh, izteiksmē kredītiem. Un šī problēma ziņojumā ir diemžēl skarta ļoti minimāli. Un otrais punkts eh, saistīts ar pirmo. Ja mēs iedomājamies, ka šāda jaunā dalībvalsts, kas IKP līmenī ir atkritusi atpakaļ, uz līmeni pirms iestāšanās eiropas savienībā pirms two thousand and four gada tikai ar desmit reizes lielāku privāto parādu un piecas reizes lielāku publisko parādu un no šī ziņojuma viņi var saprast ka arī kohēzijas politika var tikt mainīta tikt mainīta no tā ka galvenais kritērijs nebūs ikp uz vienu iedzīvotāju bet krīzes pārvarēšana konkrētā teritorijā kas var novest pie ļoti būtiskām politiskām sekām. paldies! Grazie, onorevole Zile. La parola all'onorevole Hilda Figueiredo per un minuto. Obrigada, signor Presidente. Este... Paldies, Figueiredo kundze. Lūdzu. Além de serem inadmissíveis. Ja. Tātad. Uh... Eh, Dovīlas um, eh, darījums ir ne tikai nepieļaujams, neleģitīms, bet tas arī parāda, kurš īstenībā ir komandieris ekonomiskā tautsemniskā jomā, un tas parāda nepacietība, agresivitāti pretīm darbiņēmēju prasībām un to pilsoņu prasībām, kas ir sociāla politikā tikuši īstenots. Mēs redzam, kas ir noticis konkurences politikā Grieķijā, Spānijā, Portugālē, kur arī jau 24, 24. novembrī ir izsludināts ģenerālstreiks ir laiks, ka Eiropas Savienības uh, politiskie varas vīri atzītu, ka neliberālā politika ir izgāzusies Eiropā. Tā uh, palielina uh, tikai nabadzību, recesiju, bezdarbu Eiropā un var radīt īstu sociālo krahu. Bet, diemžēl, bez domāšanas neiztikt. Vai nebūtu laiks nodokļu paradīzes likvidēt, spekulatīvos darījumus aplikt ar nodokļiem? Un tieši par to, uz to arī vēst mūsu protestu. Miljonu darba ņēmēju, bezdarbnieku, pensionāru, jauniešu, kas ir bezdarbnieki, bērnu, kas ir apdraudēti no bezdarba, e, protesti, kuriem e, cienīgi nāk un tiek liekt atgriezoties pie šīs vecās politikas. Mums vajadzīga īsta sociāla Eiropa. Uh, progresa un sociālas attīstības Eiropu. Paldies! Paldies! Aicinu visus kolēģis, kas tagad vēl ir runātājs sārakstā, tiešām ievērot runāšanas laiku. Pretējā gadījumā mēs uh, uh, pārāk vēl iesāksim balsot, bet balsojumi būs gari. Tādēļ man nāksies jums eh, runāšanu mikrofonu atņemt, ja jūs laiks būs beidzies vārds Imbrāsas kungam. Um. Paldies, priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi. Gribēju runāt par īpašu komisiju, kas ir veikusi milzīgu darbu un nāks klajā ar labiem priekšlikumiem. Situācija būtu ideāla, ja viss būtu eh, komisijas likumdošanas eh, priekšlikumā. Komisija nedrīkst pazaudēt no skata būtiskāko, proti izveidot eh, regulācijas un uzraudzības sistēmu, kas attiektos uz visiem finanšu instrumentiem un visām iestādēm šajā sektorā. Runājot par pasākumiem darba vietu atkārtotā radīšanai, tam jābūt saistītam ar cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību. Viss visi pasākumi šajā virzienā ir, tiem ir jābūt tādiem, kas vērsti uz jauniešu nodarbinātības veicināšanu. Pēc iespējas ātrāk jāpieņem lēmumi saistībā ar infrastruktūru, atjaunojamās enerģijas, zaļās enerģijas, energoefektivitāte transporta jomā un mājokļu jomā situācija būtu ideāla, ja pēc gada komisija varētu teikt, Jūsu piedāvātās rezolūcijas noteikumi nav palikuši tikai uz papīra, mēs visu to esam ieviesuši dzīvē, un tas ir devis savus augļus. Tas būtu perfekti, ja tā būtu. Paldies! Ora, la parola, l'onorevoli. E, paldies, un tagad dosim vārdu Kristinai Morvai vārdu. Divas minūtes. E, paldies. E, kaut vai tikai šajās debatēs par nabadzību, kas bija šonadēļ, eh, mēs eh, redzam to, ka Eiropas eh, pilsoņu dzīves apstākļi patiesībā arvien vairāk pasliktinās. Nabadzība, bezpajumtnieku skaits, bezdarbs. Un tas šķiet eh, tiek pieņemts kā tāds eh, neveiksmīgu dabas eh, klizmu rezultāts, bet nē, tā tas nav. Tas ir Eiropas politika lēmuma rezultāts. Tas, ka nabadzība arvien pieaug, tas ir jaunās, tas ir šīs neoliberārās politikas rezultāts, ko jūs arī daudz gribat turpināt. Un šī tendence turpināsies arī nākotnē. Būs arvien lielāka nabadzība, būs arvien lielāks sociālais spriedze, e, ja e, būs šī nesapratno jūsu puses. Tas ir tāpat, kā e, ja ārsts kons ieteiktu, ka terapija tiktu noteikta pacientam tāda, kas viņu arvien slimāk padara Uh, tas izrādās, bet viņam saka, ka uh, vēl ir jāpastiprina šī terapija, un tad būs labi. Kaut gan īstenībā uh, no tā tikai arvien sliktāk paliek. Uh, Tātad te runa par apzinātu kaitniecību, un Eiropas Savienība tiešām eh, apzināti izdara eh, šādu politiku, eh, ka, un, bet ir jāizdara reiz lēmums, kas ir galvenais. Pēļņa multinacionālām sabiedrībām nekad netiek uzdots jautājums, kas ir labie lēmumi cilvēku interesēs. Vienkāršo cilvēku interesēs vienmēr tiek jautāts tikai. Um, kas mūsu it kā eh, konkurētspēju uzlabos, bet nekad netiek jautāts, eh, kas no taisnīguma viedokļa būtu pareizais. Un tas ir jāmainās, ir jāpieņem tagad no šī brīža eh, taisnīgi lēmumu vienkāršo cilvēku interesēs. Paldies, un tagad vārds Vortmanas kundzei pusotru minūtu. Priekšsādātāja kungs ir pozitīvi signāli, bet joprojām pastāv, ka situācija pasliktināsies. Banku situācija nav stabila un daudzās dalību valstīs valsts deficīts varētu būtiski pieaugt, ja mēs neiesaistīsimies. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams, lai mums būtu ekonomiskā savienība task force rezultāti ir tādi diezgan nenoteikti. Rennakungs, man jāsaka jums, ka, ka referente par stabilitātes un izaugsmes paktu, es teiktu, ka mums jārīkojas ātri, un tā ir runāts arī padomē, bet vienīgi Eiropas komisijas ieteikumu gaismā. Jautājums, vai padomē ir gatava to akceptēt? mums eh, jārunā arī par līguma izmaiņām. Tā varētu būt, tas varētu būt diversijas manevrs, lai veiktu pasākumus, kas nepieciešami, un veiktu, darītu to ātri. Viss, kas ir nepieciešams Lisabonas līgumā, ir, un tagad mums parlamentam ir lēmu līdz pieņemšanas iespēja arī runāt par izaugsmi. Mūsu parlamentam jāspēlē sava būtiskā loma pilnībā, lai izveidotu ekonomikas savienību ar stabilitātes un izaugsmes paktu, kas būtu stingrs. Paldies! Paldies Vatmanes kundzei! Un tagad koferatī kungs divas minūtes. Paldies, priekšstādātāja kungs. Krīzes ietekme atstāja smagus, smagas sekas visās Eiropas Savienības valstīs. Paraudzīsimies uz sociālajām sekām, un mēs varam nonākt pie secinājumiem, kas ietekmē komisijas darbu, ka sliktākais vēl ir tikai priekšā. Nodarbinātība samazināsies, bezdarbs pieaugs un daži pozitīvie signāli nav pietiekami. Tāpēc, manuprāt, jāņem vērā tas, ka mums būs vēl grūtākais darbs sociālajā jomā priekšā saistībā ar krīzi, ko radīja finanšu sistēma un pēc tam pārmetās uz ekonomiku un uz sociālo jomu. Līdz ar to, manuprāt, mums jāparedz citi instrumenti, lai aizstāvētu tās personas, ko krīzes skar vissmagāk. Mums ir uh, pamat direktīva par uh, minimālo garantēto minimumu Eiropas Savienības valstīs. Tas būtu labi, lai cīnītos pret krīzi un arī ar tu, lai palīdzētu tiem, ko nākamajās nedēļās un mēnešos vēl būs jāsaskaras ar smagajām krīzes sekām. Mums ir jābūt arī izaugsmes instrumentiem, tiem ir vajadzīgi investīciju resursi ar skaidri definētiem, precīziem mērķiem, kur mēs varētu izmantot lielu daļu no pieejamajiem resursiem. Eiropas Savienības budžets nav pietiekams, tāpēc komisija skaidri saka, nepieciešami papildu resursi, kas tiktu veltīti investīcijām, struktūrētām investīcijām, uh, kas būtu kvalitatīvas un veicinātu darba konkurētspēju. Eh, tas ir saistīts ar eiro obligācijām un finanšu darījumu aplikšanu ar nodokli. Nav cita risinājuma. Tāpēc risinājums, eh, ko mēs iesniedzam, ir būtisks un novatorisks, un mēs ceram, ka parlaments varēs dot savu pie, piekrišanu. Paldies, paldies Koferātī kungam. Uz pusotru minūtu tagad Klinsaku. Dargie kolēģi, uh, reaģējot uz finanšu krīzi, G20 valsts apsolīja vi, eh, vienotu pieeju eh, finanšu tirgu stabilizācijā. Šodien pēc diviem gadiem mēs joprojām esam tālu no globāla risinājuma pieņemtie lēmumi bieži ir vēst uz nacionālām interesēm un uh, eh, sākotnējais eh, spārs jau ir izgaisis uh, un mēs atgriežamies pie parastā darba. Mārvin Kings ir sacījis, ka uh, uh, nepieciešamība darboties uh, kolektīvās interesēs vēl nav īsti parādīsies pat. Uh, uh, Eiropa ir kritiskā punktā nonākusi. Mums ir vajadzīga vairāk integrācija, mūsu ekonomiskā uh, politika jāsaskaņo vairāk Eiropas infrastruktūras projekti attiecībās telekomunikācijām, transportam mums vajadzīgs da, funkcionējošs e, koptirgs, funkcionējošs e, e, darbtirgs, lai mūsu ambiciozos 2020 mērķus sasniegt. Mums ir vajadzīgs investīcijas e, inovācijās, kā MVU e, e, sektors ir jāstiprina, ir jābūt vairāk starpvaldību sadarbībai. Ja stāvam uz vietas, tad mēs virzamies patiesībā apakai slīdam. Un, um, ir arī jābūt uh, monetārai un fiskāla disciplīnai. Fan Rompois uh, eh, vēls uh, eh, nodrošināt to, ka dalībvalsts rīkojas disciplinēt. Diemžēl finanšu ministri uh, uh, pēc Vācijas-Francijas dueta uh, priekšlikumu šos uh, uh, ierosinājums ir atteikuši, noraidījuši akal, uh, no, palaiduši garām esam iespēju, mūsu pilsoņi no tā cietīs un viņi politikiem neusticēsies, ja tā rīkosimies. Paldies tagad tagad Swinburnai minūte. Šī rīta debatēm ir vienkopīga tēma e, mūsu risina, e, atbild uz finanšu krīzi un risku pārvaldību padarīt e, turpmāk efektīvāk. Vai tas būtu attiecībā uz valsts parādu, vai uz finanšu tirgus piedāvājumiem, vai uz globālo neilīdzsvaru. Mūsu banku izturēšanās vai mūsu finanšu ministru valsts kašu izturēšanās abiem ir jābūt disciplinētiem un saskaņā noteikumiem gan valsts, gan privātajā sektorā. Tas ir jāpanāk. E, Eiropas Savienībai e, ir e, jārada tādas finansēšanas instrumenti, kas ir pēc iespējas caurspīdīgāki. Un tomēr mums jārīkojas piesardzīgi. Eiropas Savienībai ir arī savu uh, budžetu jādisciplinē. Eiropas uh, finanšu stabilitātes uh, fonds ir uh, tāds instruments, ar ko mēs varam uh, arī virzīties uz priekšu. Eiropas, Savienības, Eiropas investīcija banka uh, uh, projektu obligācijas izdos un patiesībā nav uh, brīvi līdzekļi, uh, nav uh, viegli ietaupījumi. Paldies un tagad vārds uh, Huntiskungam pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Runāju goja grupas vārdā par Bereses ziņojumu par krīzi. Es eh, paskaidrošu, kāpēc mēs nebalsojam par šo ziņojumu. Man jāsaka, priekšstādātāja kungs, tā kā ir bijušas vēsturiskās atsauces, tad es teiktu, ka pašreizējais teksts, salīdzinot ar sākotnējo ziņotājas tekstu, atgādina senos papirusus vai senos pergamentus, uh, kur ir rakstītas lietas, ko pēc tam izdzēš, svītro un aizstāj ar kaut ko citu. Tā saucamais palimpsests. Um, Nu, protams, referente godprātīgi cenšas aprakstīt krīzi un rast um, risinājumu, bet pēc koalīcijas starp labējiem un kreisajiem mēs nonākam pie teksta, kas vairs nav parlamenta teksts um, demokrātiskas institūcijas uh, teksts, bet tas ir komisijas teksts, uh, kas um, pārvērš krīzes cēloņus, saista Eiropas Savienības politiku ar Merkelas uh, Sarkozi un Task Force uh, ieteikumiem. Mēs esam kritizējuši izaugsmes un stabilitātes paktu, mēs iesniedzām grozījumus, lai, redz, lai uh, panāktu, ka tie, kas runā par sliktu Eiropas Savienības eh, trajektoriju, vairs neatkārtotu savas kļūdas. Tekstu ietekmē strādājošo pasākumu Grieķijā, eh, Vācijā ir dāvanas eh, firmai Siemens, un Grieķija kļūst par eh, eksperimentu pelīti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un tagad vārds Borgeziju kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vajadzēja klausīties Morisā Lēba Nobela prēmijas laureāta ieteikumus, kad viņš runāja par uh, kredītbankām, spekulatīvu komerciālajām bankām. Un, uh, Par to nekas nav teikts ziņojumā. Tālāk, priekšlikums par uh, finanšu eh, darījumu aplikšanu ar nodokli. Nedrīkst būt Eiropas Savienības nodokļu šajā jomā. Pretējā gadījumā būs masveida protesti no visām pusēm. Eiropas pilsoņi negrib maksāt par pakalpojumu, ko viņi nesaņem, un, un viņiem ir taisnība. Uh, turpinā, mēs turpinām finansēt bankas, bet kas notiek krīzē? Krīzes iepērk vērtspapīrus atkal kas satura viskaut kādas muļķības par atrasinātajiem produktiem un tā tālāk bet mēs to pieļaujam. Mēs esam banķieru Eiropā, tas man šķiet acīm redzami. Visi to saka, un mēs arī to varam teikt. Mēs domājam, ka efektīvi jācīnās pret spekulatīviem darījumiem. Uh, Merkelas kundze ir, ir to teikusi, bet visi viņai uzbruk. Nu, tā, tāda ir patiesība. Paldies! Uh, Pietekainena kundze, pusotru. Priekšsēdētāji divus gadus pēc finanšu krīzes uzsākuma un tikai seši mēneši pēc uh, Grieķijas uh, problēmas. Mēs redzam, ka mūsu nacionālajās valstīs pazūd jau kāda labā grība, vai mums ir skaidra vēsts no Eiropas parlamenta. Eh, Bērēs skundzes ziņojumā un citos ziņojumos. Mums ir nepieciešama daudz visaptvarošāka un konsekventāka finanšu politika. Mums ir nepieciešama vairāk Eiropas izaugsmē, stabilitātes pakts un mehānisms, lai stiprinātu ekonomiku. Un tas ir tiešām kā tāds cirtiens pilsoņu sejā. Uh, lēmumi, ko nesen pieņēma Ekofina pārdome. Tas nav adekvāti. Mums ir nepieciešams stiprināt izaugsmu stratēģiju. Uh, lai tā būtu ilgtspējīgā, vidē draudzīga un sociāla. Tāpat kā Eiropas 2020 stratēģija, mums ir nepieciešama labāka Eiropas ekonomikas pārvaldība. Tā skaitā arī šis um, finanšu pārvedājumu nodoklis aicinu komisijai to padziļinātāk izskatīt. Nepieciešama arī ir spēcīgāka Eiropas balss globālā līmenī un arī nepieciešama nedaudz finanšu regulējums, vēl ir garš ceļš ejams un noslēgumā nepieciešama komisija, komisijas iniciatīva, lai komisija varētu darboties uh, pilsoņu interesēs un nevis kaut kādu task force interesēs. Būman divas minūtes. Komisār. Komisār kungs, Eh, padoms prezidentūras pārstāvi, šis varētu kļūt par dižino atbilžu laiku, bet dižino risinājumu laiku, bet tā tas neizskatās. Eh, tas, kas ir ierosināts attiecībā uz stabilitātes izaugsmas pakta reformu, tas nav lielais risinājums. Tas ir akal vismazākais iespējamais kopsaucējs, mazais eh, kāraviņš, pa ko mēs varējām vienoties. Uh, Komisija ir vēl pie galda, bet dalībvalsts to nedara viens pašas noapsveic. Nu, apsveic padomu, jums izdevās Francija un Vācija vienojās, mēs nezinām, vai tā ir labi vai slikti, bet nu vismaz nav vairs blokāts. Nu ko tas viss nozīmē, dāmas un kungi? Nākamgad, kad izaugsme atkal uh, Eh, nobremzēsies. Mums būs jāstāsta cilvēku priekšā un jāsaka, kāpēc mums nav atbildes uz tautsaimniecisko stagnāciju. Kur ir risinājums, kur ir likumdošanas eh, pasākumi, kas parādītu, ka mēs esam mācījušies no dišķibels? Tā ir diskusija, kas mums ir jāved šajā namā, jāpiekrīt kolēģiem, kas vēls. Uh, eh, ambiciozāku reformu, to arī mēs gribam, bet tad jārunā arī konkrēti par saturu. Ja nav gatavības eh, budžeta politikā nepako runāt, kāpēc tad mēs eh, runājam par e ES 2020 programmu? Tas jau tagad ir tikai tāds eh, skaistu vārdu apkopojums, ko varam izmest miskastē, ja tas neko nemainīs. Mēs gribam panākt reāls izmaiņas. Izmaiņas būs tādi, ja mēs ne investēsim vairs eh, eh, tādās eh, rūpniecības nozarēs, kas ir izmiršanai lemtas, bet nākotnes tehnoloģijās mums mēs nebūs pieņems tāda indikātora katalogs, kas pieņemts pēc likumdošanas šo parlamentu, jums neizdosies apmuļķot Te tiek jautāts, vai bezdarbs un nodarbinātība ir e, budžeta attīstības svarīgs e, indikators vai nav. Nu, ko tur vispār var runāt? Paldies tagad Tremosai Balčēlis pusotru minūti. Paldies priekšsēd. Patreizējā finanšu krīze dod iespēju virzīties uz priekšu e, Eiropas integrācijas procesā. So internetā grib runāt par uh, Eiropas eh, kopīga, eh, kopīgu Eiropas valsts kas izveidi. Tas būtu skaidrs solis uz priekšu ekonomiskās pārvaldības virzienā. Šis ir ļoti delikāts jautājums dažiem jau valstīm, bet mums būs tas eh, jārisina tuvāko gadu gaitā. Eiropas kopīga valsts kase uzlabotu um, politikas koordināciju. Eiropas valsts kasē būtu arī iespēja izdot Eh, eiro obligācijas, eh, lai finansētu Eiropas infrastruktūras attīstību. Mums ir vajadzīgi paši resursi, lai ņemot vērā eh, dalību valstu budžeta sašaurināšanos. Eiropas līmeņa, tātad valsts kas, uzlabotu situāciju un maznātu spriedzi attiecībā uz pārskaitījumiem uz ES kasē no dalībvalsts budžetiem. Eiropas kopīgās uh, valsts kases uh, eh, izveidi ir politisks lēmums, bet šeit pietrūks tikai viena politiskās gribas, vai precīzāk sakot, politiskās gribas trūkums uh, Vācijā. 1990. gados Vācijā bija politiskā griba uh, izsis cauri eiro, neskatoties uz uh, apvienošanās procesa sarežģījumu. Tagad Vācija arī vajadzētu uh, būt tai, kas uh, iestājas par kopīgas Eiropas valsts kas izveidu. Paldies! Paldies, un tagad Īvo Streičeks minūte. Gudētais priekšsēdētāji, kungs, Jau no rīta notiek ļoti plašas diskusijas, un es domāju, ka taisnība ir to pusē, kur saka, ka Eiropas Savienība pašlaik ir ļoti svarīgās krustcelēs. Ir tie, kur iestājas par ļoti spēcīgu kopienas pieeju, un uh, No otras puses ir parlamenta minoritāte, kura uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt uh, uh, darboties vairāk tādā starpvaldību līmenī. Tad ir arī dažādas idejas par dažādu nodokļu ieviešanu Eiropas līmenī, ko mēs šodien saucam par inovatīvajām finansēm. Uh, Šodien tiek aicināt padziļināt Eiropas Savienības darbību un vairāk kompetenču nodot komisijai, kas nāktu par ļaunu dalību valstī. Mēs šorīt vēl neesam dzirdējuši šajā parlamentā runājām par Eiropas Savienības eh, programmu samazināšanu attiecībā uz uh, visai apšaubāmu aģentūru slēgšanu un par lauksaimniecības politiku. Paldies, un tagad Klūtis kungs, minūte. Dankeschön. Paldies. Ekonomiskā pārvaldība, kādu mēs šeit izstrādājam, ir vienpusīgi vērsta uz uh, budžetu samazināšanu, uz konkurenci. Un spāņu kolēģis jau nu, pat to minēja. Vācijas tautsemniecības eksporta orientācijas pro problēma šeit vispār netika risināta, bet tā ir viena no Eirozonas centrālajām problēmām, Eiropas Savienības centrālām problēmām. Vācijas eh, tautsemniecības politika. Uh, arī eh, rada problēmas iekšējā tirgus pieprasījumam un arī rada spiedienu uz algām. Tā ir cīņa, par, eh, kas rada spiedienu uz arvien tālāk algu samazināšanu. Un tas Eiropas kaimiņu valstīs attiecībā uz Eiropas eh, darbņemiem izdara milzīgu spiedienu uz ārādbiedrībām. Ne komisija, ne FEO ziņojumā tas tiek ņemts vērā. Ekonomiskā pārvaldība uh, tautsemnieciskā pārvaldība, kas ir pelnījusi šo e, vārdu, tai ir e, jārīkojas šādā situācijā. Tā nevar pieļaut to. Paldies, un tagad Gozes pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godātājs prezidentūras pārstāv komisāra kungs 68. E, gadā mūsu draugu konbendita biedri rakstīja uz Parīzes sienām vārdus un nevis rīcību bet tagad pilsoņu rīcība ir pretēja. Tie pieprasa rīcību un nevis vārdus. Mēs dzirdam ļoti daudz vārdus, bet pilsoņi neredz rezultātus. Eiropas Savienības reaktivitātes termiņi ir ļoti lēni. Mums kopā ir jāveic progress uh, kopienas garām. Tādējādi vēlos arī uzsvērt mūsu parlamenta lomu. Šeit ir noteikti veicams darbs, lai varētu respektēt koplēmuma principu. Vairāk kārt komisijas pārstāvs pateicās parlamentam par tā atbalstu, taču parlaments eh, nav šeit, lai spēlētu kādu otro lomu un vienkārši paust savu atbalstu vai arī ratificē dokumentus, eh, neapspriežot lēmumus, kas tiek pieņemti padomē. Uh, Mēs esam tagad arī pa, ar padomju vienā līmenī, tas ir jāņem vērā, un arī šai sakarā debatas par ekonomisko pārvaldību būs īsts tests un pārbaudījums. Par G20 Eiropas Savienībai ir jābloķē šī starptautiskā instance, lai šī instance spēlē savu lomu un lai tur nebūtu tikai plašas runas bez turpinājuma. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουζές. Dear colleagues, Paldies, Jāsis Kungam, gudrie kolēģi. Mums šeit ir ļoti daudz runātāju un laiks iet uz priekšu 12. uzstāsies pre parlamenta prezidents, līdz ar to es būšu ļoti strikts attiecībā uz uh, jums atvēloto laiku. Paldies par sāpratni. Tagad vārds Ferēras kundzei. Paldies, priekšsēd komisār kungs. Vispirms vēlos pateikties eh, deputātam eh, Fejo par paveikto darbu, par gatavību uz kompromisiem, kas bija arī pamatā viņa ziņojuma eh, pabeigšanai. Mēs nonācām pie secinājuma, ka parlaments, piemēram, attiecībā uz finanšu tirgu uzraudzību, ir spējīgs būt vienots un pārstāvēt izlēmīgu pozīciju Eiropas pilsoņu interešu aizsardzībā. Un komisijai un padomēji mūsu parlamentu pozīcija ir jāņem vērā. Tas īpaši tad ir svarīgi, kad mēs diskutējam par sešiem likumdošanas projektiem, kas ir ļoti sensitīvi Eiropas parlamentam ir līdzlemšanas tiesība vairākos attiecībā uz vairākiem šiem priešlikumiem. Mēs esam gatavi uz dialogu ar pārējām mēs institūcijām. Fejo ziņojums arī vairākas aspekts šeit izceļ, kas rada pamatu optimismam. Proti, eh, tautsēmniecība, eh, stabilitātes un izaugsmas pakts ir ne tikai uh, fiskāls disciplīnas instruments, bet vērsts arī uz izaugsmu. Un mums ir vajadzīgi tomēr arī konkrēti priekšlikumi attiecībā uz Eiropas valūtas fondu. Mums ir vajadzīgi priekšlikumi attiecībā uz valsts parādu mazināšanu. Padomē un komisijai ir iespēja uh, uh, ņemt vērā pilsoņu prasības un radīt izaugsmu. Paldies! ekonomiskā pārvaldība ir nepieciešama, mums ir jābūt sveigiem ātrāk rīkoties. Vairākas valsts ir pārkāpušas e, deficīta robežas, bet. E, Spānijā un Irijā ir tādi deficīti, kas vispār ir ārpus rāmjiem. Ekonomiski, tautsevinsis politika nav eksaktā zinātne. Padomi pieredze mums parāda, ka e, e, ražošana vien e, un ražošanas jaudu paaugstināšana neradīs e, tautsevniecisko izaugsmi. E, utopiski e, risinājumi neko mums nepalīdz. Mums ir e, jāsaprot e, tās, e, ka um, solījumi par to, ka Eirozonas valstīs vienmēr tiks um, glābtas, ja tās būs pārterējušās, arī mums neko nepalīdz Vācijai un Francijai. Tajā ziņā jāpiekrīt, ka ja tirgus aizdod naudu, tad tiem arī ir jā. jā jānes zaudējumi, nevis nodokļu maksātājiem Hübnere. Kolēģi, parasti, kā parasti arī tagad mūsu darbos ir gan labais, gan sliktais, un es domāju, ka Savienība ir padarījusi savus mājasdarbus attiecībā uz krīzi, bet mūsu skatam jābērst, jābūt vērstētam, vērstam uz nākotni. Mums jārada tautsaimniecības pārvaldības struktūras, kas ir ilgspējīgas ne tikai šajā eh, patreizajā krīzē. Eiropa neeksistē vakumā, mums jāņem vērā globālā attīstība, kas ir ļoti savādākāka nekā tā vēl bija 2008. gadā. G20 bija vienoti glābjot uh, finanšu tirgus no sabrukuma pirms diviem gadiem, bet tagad uh, e, G20 ir šķelta. Uh, mums nav vairs kopīgās domāšanas. Ir daudzi spēki, um, kas katrs raugās uz savām interesēm, un uh, tagad ir arī būtiski struktūrās izmaiņas izmaiņas, kas ļoti ietekmē Eiropas tautsemniecību konkrētspēju. Eh, valūtu eh, eh, maiņas kursu um, ir svārstīgi un arī tas nestabilitāti vairo. Lai nebūtu asimetriski pielāgojumi, mums ir vajadzīga vienota rīcība. Uh, Taču jautājums būs tāds, vai Eiropa spēlēs savu lomu uh, kopīgajā rīcībā. Līdz šim mums pietrūkst uh, drosmīgas reformas uh, Eirozonas zonā. Tādējādi mēs potenciāli zaudējam ietekmi un patreizējos apstākļos Eiropa nevar atļauties šādu pasivitāti. Gebelsa kungs. Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi, situācija pasaulē nav laba globalizācija prasa rīkoties Eiropas līmenī un starptautiskajā līmenī, kā tika pasvītrots padomē, bet piezīmes Eiropas Savienībā un starptautiskajā līmenī liek konstatēt, ka tieši konkrētu pasākumu trūkst. Gan lielie, gan mazie, kas pretendē uz to, ka pārvaldīs, uh, nedod pozitīvu rezultātu un vārdi atkārtojas katrā samitā. Globālā pārvaldība G20. Tam nebūtu nekāda pamata starptautiskajā tiesību sistēmā un ANO līmenī. G20 ir pats sevi pasludinājis par uh, kaut ko, bet tas ir um, dažu bagāto valstu klubiņš, kurā pievienojas dažas uh, attīstošās ekonomikas. Matiņš Šulca kungs uh, citēja vien, uh, fragmentu no G20 paziņojumiem, uh, kas. Uh, To pašu varētu teikt par um, publikācijām pēc Eiropadomis. Tikai uh, solījumi, tikai tukši vārdi, kam neseko vārd, darbībā. Uh, un, teiksim, veidojas šis dīvainais Merkelas Sarkozī pāris vai Vācijas uh, Francijas pāris, un uh, Ferhofstada kungs runāja par kazino. Es gribētu pievienot. Uh, izdariet likmes, vairs nekas neiet kā nākas. Uh, Eiropas uh, likmes liek rīkoties kopienas līmenī. Paldies, priekšstādātāju. Paldies, Bastas kundze. Pusotra minūte saudar a relatora BRS e todos aqueles que colaboraram. Es gribētu pateikties Bereses kundzei un visiem viņas līdzstrādniekiem par šī ziņojuma izstrādi, par ko mēs šodien runājam. Tas dod tematisku pienesumu īpaši izceļot mazo video uzņēmumu nozīmību nākotnes labklājības kontekstā ir vairāk nekā 20 miljoni mazī vidēji uzņēmumi Eiropas Savienībā. Katrs no šiem uzņēmumiem varētu radīt jaunu darbu vietu. Tādā gadījumā bezdarbs tiktu ļoti būtiski samazināts šajā dokumentā. Ir arī ierosinājumi e, tautsenisības pasākumiem, lai iziet no krīzes. Pirmkārt, ir jāstiprina sociālā tirgus ekonomika. Mums ir jāvēršas pret uh, uh, monopoliem un ir jāparedz arī atbalsts MVU, lai radītu jauns darbvietas. Mums ir vajadzīgs jauns mazās uzņēmēja darbības uh, eh, likums, radot Eiropas tīklu zināšanu izplatībai. Jauninājumi ir dzinējs ekonomikas izaugsmēji Un ja ir saiknes starp tautsemniecību un inovācijām, tad arī mēs attīstīsimies. Mums ir vajadzīga arī eh, izglītības sistēma, kas eh, apmierina darba tirgus vajadzības. Paldies! Ja, eh, ja komisāri kundze, priekšstādātāja kungs, komisijas priekšstādātājs Barozu kungs sākumā teica, ka ekonomikas pārvaldība eh, jātiek ieviestā ļoti ātri. Un tāpēc ir divi tukšie gadi, kad to nevarēja eh, izdarīt. Bet ātrums pats par sevi nav nekas labs. Jautājums ir par to, vai vilciens ir uz pareizām sliedēm. Un ziņojumā ir padziļināta analīze, un tas ir labi. Man ir sajūta, ka kopš notiek eh, Beresas kundzes un viņas vadītās grupas darbi. Uh, Mums ir e, Krugmans, e, Nobela prēmijas laureāts, kurš ir izteicies, ka finanšu ministri ziedo sevi zināmā mērā uz ekonomikas altāra. Vajadzētu pāriet pie reālās ekonomikas un lai, panākt, lai mums būtu reāli rādītāji par nabadzību, piemēram. Es esmu nedaudz vīlusies par Ole Šmita teikto. Uh, par, par to, ka mēs neesam mēģinājuši Eiropas līmenī visu to izdarīt. Tā ir vilšanās, jo pašos secinājumos jau ir teikts vairāk Eiropas. Paldies! Paldies! Ivanovas kundze, pusotra minūte. Gudētie kolēģi! ziņojumā, task for ziņojumā, mēs aicinām īstenot kopienas pieeju Eiropas dimensiju. Noslēdzot vienotu Eiropas tirgu, kas nāktu par labu un sniegt labumu Eiropas pilsoņiem. Kompromiss bija ļoti svarīgs šai sakarā. Tas attiec uz stabilitātes paktu, kā tas darbosies, kā mēs varēsim konsolidēt uh, budžetu un kādi ir uh, Eiropas Savienības strateģiskie mērķi. Īpaši svarīgi lēmumi tika pieņemti attiecībā uz kohēzijas uh, politiku, par maziem vidējiem uzņēmumiem. Kohēzijas politika sniegs arī e, savu ieguldījumu, lai veicinātu Eiropas ilgspējīgu izaugsmi, mazie vidēji uzņēmumi. Šeit jādefinē, kas ir mazie vidēji uzņēmumi. jāpieņem konkrēti pasākumi, lai samazinātu administrīvo slogu. Mēs tiešām ceram, ka mūsu priekšlikumi arī novadīs pie pozitīvas rīcības komisijā un nevajadzētu tērēt laiku. Pilsoņi gaidāts atbildes. Paldies! Pateicu, es redzu, ka daži kolēģi entuziastiski uh, māja roku, bet, ja es māju atpakaļ, tas nozīmē, ka mēs esam jau piefiksējuši jūs vārdus. Mums nevajag tādējādi meklēt sabiedrotos, lai arī viņi uh, māta roku. Bet es nevaru garantēt, ka jūs runāsiet, jo uh, brīvais mikrofons būs atkarīgs no tā, cik daudz mums paliks būs brīva laika. Kalfin kungs. Paldies priekšsēdi. Ekonomiskā krīze ir smagi un dažādas kārus dalību valstis. Šīs uh, atšķirības iet arī tālāk par Eirozonas telpām. Vienīgā vienotā valūta nesniedzā kohēziju. Tagad Eirozonas valsts ir ļoti atšķirīgas. Salīdzinot ar to um, brīdi, kad tika ieviests eiro, ir skaidrs, ka stabilitātes paktā nav pareizie indikātori. Tādēļ eh, mehāniska sankcija piemērošana nesniegs labus rezultātus. Es nedomāju, ka ietekme būs laba visām dalību valstīm. Es domāju, ka ekonomiskās klišais radīs tikai jaunas problēmas. Manuprāt, risinājums būtu tāds, ka dalību valstīm nāktos harmonizēt savas ekonomikas. Ar, piemērot viens pasākums būtu vienoti rezultāti. Uh, augstāki budžeta drošība un tam līdzīgi. Paldies! Paldies, Engel kungs! Priekšstādātāja kungs krīze nav beigusies, tā pilnībā attīstās. Un Eiropā tā ir kļuvusi par integrācijas krīzi, un tas viss vēlreiz pierāda, ka Dovilas iesnīgā vienošanās, kas torpedē kopienas lēmumus un uh, parāda dažiem, dažām dalībvalstīm, ka tās vēl joprojām ir lielas it kā. Šķiet, ka 2050. gadā Eiropā būs 6-7% no pasaules iedzīvotājiem. Vai tad mēs varēsim vēl konkurēt paši ar sevi? Vai mēs, uh, ja mēs nevaram dot atbildi izaicinājumiem konkurencei starptautiskajā līmenī? Uh, kopienas eh, metodas disciplīnas ievērošana nepieciešama, lai mēs varētu dot atbildi izaicinājumiem. Vajadzīgi jauni līdzekļi Eiropai. Eh, un jaunie finanšu plāni būs laba iespēja, lai debatētu par to un nonāktu pie tiem. Pētniecības un attīstības jomā, ārējās darbības jomā. Kam tas kalpo? ja mēs veidosim 28. diplomātisko korpusu Eiropas Savienībā papildus tam, kas jau pastāv. Un eh, vajadzētu drīzāk dalību valstīm dot, dot papildu līdzekļus, lai konsolidētu iespējas un dot Eiropai tos līdzekļus, kas nepieciešami iedzīvotājiem. Iedzīvotāji to no mums prasa. Paldies, tagad vārds eh, Balts kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, klausījos debatas šorīt Un gribu atzīt, ka pēdējos mēnešos ir darīts krietnes darbs. Un varētu teikt, ka lielā mērā ir saglabāta mūsu nospraustā pozīcija. Un to arī atspoguļo 1600 iesniegtie uh, grozījumi. Uh, eh, komitejas darbs ir pa pagarināts vēl uz gadu, un es domāju, ka tam ir labs pamatojums. Uh, šis pasākums tik tiešām ir zināmā mērā izdevies. Grieķijas nacionālais budžets atkal ir nostājies uz tādām stabilām kājām. Tā tad mums ir jāturpina ar finanšu un ekonomiskajām reformām. Sekas vēl, protams, nav pilnībā saprotamas, un tieši tāpēc mēs nevarētu pateikt, ka darbs ir pabeigts un novilktam apakšā svītru. Starposma ziņojums manuprāt, ir eh, ļoti vērtīgs. Protams, es gribētu, lai eh, šajā tekstā dažās daļās būtu tādi stingrāki vārdi, bet eh, tā vietā, lai runātu par atsevišķiem tekstu redakcijas jautājumiem, domāju, ka komitejas darba otrajā daļā ir skaidri redzams, ka jau uzsāktais darbs ir jāturpina. Un, protams, ka darbs būs saistīts arī ar citu komiteju paveikto. Un tagad lūdzu, kā nākamais Kančēn kungs, arī uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ļoti uzmanīgi esmu sekojis šī rīta debatēm, taču, manuprāt, šeit ir vajadzīgs mazliet vairāk skaidrojumu par instrumentiem, kuri gan ir labi definēti, un labi aprakstīti. Es šeit domāju stratēģijas instruments. Mūsu iekšējā vienotība attiecībā uz šiem instrumentiem, kā Eiropas kopienai, ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka mēs esam ļoti labi pavirzījušies uz priekšu šajā jomā, un mēs virzamies pareizajā virzienā. Taču es tā īsti nesaprotu, kāda tad ir šī stratēģija. Mēs it kā no vienas puses visu laiku runājam par stabilitāti Taču par izaugsmi mēs, man liekas, esam sākuši runāt drusku par vēlu. Uh, cilvēks saka, ka jāpur, jāupurē kaut kas, lai panāca stabilitāti, bet mēs kaut kā aizmirstam par izaugsmi. Nodarbinātība ir pats svarīgākais jautājums šajā laikā un šajā brīdī. Un ja mēs ar to netiksim galā, tad mēs savu darbu nebūsim paveikuši. Un tāpēc es esmu pārliecināts, ka uh, Mums ir jānorāda Barozo kungam, mm, ka stratēģija, kuru izvēlas Eiropas Savienība eh, attiecībā uz iesaistīšanos finanšu tirgus darbībā, ir jābūt ļoti skaidrai. Un šeit ir ļoti svarīgi, kādu nostāju ieņem dalībvalstis. Paldies! Paldies, Kāriņa kungs, uz pusotru minūti. Dēmais priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, eh, padomas pārstāvi. Pēdējo divu gadu laikā eh, ļoti daudz Eiropas Savienības iedzīvotāji cietuši. Tieši krīzes rezultātā cietuši. Nemazums arī manas valsts Latvijas iedzīvotāji eh, ir arī cietuši. 20% samazinājums tautsaimniecības apgrozījumā tikpat liels strauji bezdarba pieaugums manas valsts iedzīvotāji saprata ka šādos ārkārtas e, situācijas apstākļos ir jāpieņem ārkārtas risinājumi. kas tie risinājumi ir bijuši? lai sakārtotu mūsu publiskās finanses manas valsts iedzīvotāji latvieši ir pacietīgi pacietuši vairāk kā trīsdesmit algas samazinājumu un vienlaikus arī nodokļu paaugstinājumu rezultātā mūsu finanšu stabilitāte e, ir izveidojusies latvijā. kur manis sašutums? manis sašutums par to ka šodien es lasu ka vācija un francija vēlas nevis pastiprināt finanšu uzraudzību eiropas savienībā bet viņu faktiski pavājināt. vai tas tad nozīmētu ka manas valsts iedzīvotāju darbs būtu velti darīts? kolēģi mēs nevaram šādu situāciju pieļaut ka dažas lielās dalībvalstis vēlas turpināt bezatbildīgi dzīvot. mums ir jāstiprina komisijas priekšlikums lai eiropā būtu stingra finanšu uzraudzība. paldies jums par uzmanību! Paldies, un tālāk vārds Hokmārka kungam. Priekšsēdētājs, domāju, mums šeit jābūt skaidrībā par vienu lietu Un proti, globālā ekonomiskā krīze galvenokārt koncentrējas uz ASV un Eiropas tautsēmniecībām. Un mēs šeit esam runājuši par to, ka pasaulē ir jābūt izaugsmē, cik vietā ir, bet nevis Eiropā un ASV. Mēs šeit runājam par pārmērīgiem izdevumiem, un kas, manuprāt, ir vēl eh, svarīgāk, mums trūkst izaugsmes. Un mums vajadzētu uh, nodrošināt izaugsmi, bet mums ir jātiek galā ar stabilitāti publiskajā finansējumā. Un tāpēc es gribu piemetināt klāt pie tā, ko sacīja Kariņkungs. Daži Eiropas līderi uh, runā par par tādiem atvieglotiem noteikumiem eh, stabilitātes un izaugsmas pakta ievērošanā un Eiropas līguma eh, normu E, izmainīšanā. Nē, es nedomāju, ka mums te jārunā par izmaiņām Eiropas līgumos. Es domāju, ka mēs te runājam par integrāciju un integrācijas trūkumu. Mums ir jānodrošina pēc iespējas stingrāka kontrola, mums ir jānodrošina tas, ka budžeta deficīti tiek samazināti. Tāpat laikā, kad mēs veicam reformas, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmu, atverot Eiropas robežas un uh, pastiprinot konkurenci. Tas ir veids, kā mums virzīties uz priekšu, un tas ir arī mūsu darba kārtības galvenais jautājums. Paldies, Silakakis kungs! Runājot par Bēržas kundzes ziņojumu par ekonomisko krīzi, kas ir viens no eh, šodien apskatāmiem jautājumiem, 32. punktā ir runāts par to, ka dažas dalībvalstis, tas attiec arī uz manu dalībvalsti, Grieķiju, nav tādā situācijā, lai varētu eh, patiešām radīt tādus jēgpilnus ekonomikas atvesaļošanas plānus. Un eh, Mēs esam ļoti daudz strādājuši pie tā, lai samazinātu parādu, e, ir pieauguši nodokļi. E, Grieķijai visas šīs lietas ir ārkārtīgi svarīgas. Es domāju, ka tikpat svarīgs tās arī ir citām valstīm. Un man liekas, ka daži no mūsu lēmumiem e, vienkārši runā viens otram pretī. Es domāju, ka ir jāatbalsta Bereškundas nostāja īpaši attiecībā uz valsts parādu īpaši salīdzinājumā ar tām valstīm, kurām ir lielāka pieeja starptautiskiem finanšu tirgiem. Protams, ka deficīti ir jāsamazina, mums nav citas izējas, deficīta līmeņi ir jāpanāk tādi, kādiem tiem ir jābūt. Citādi mēs nevarēsim atgūt pieeju finanšu tirgiem, un ja mēs to nespēsim, mēs arī savu ekonomiku nespēsim tālāk attīstīt. Mums ir jāpasaka cilvēkiem taisnība par situāciju. Jā, paldies. Un tālāk mēs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Cienījamie kolēģi, ņemot vērā laiku, kas mums ir atvēlēts, mums ir vēl palikuši desmit eh, kolēģi. Es varēšu dot vārdu desmit kolēģiem, bet jums ir jāizsakās pēc iespējas koncentrēti, man par to jāatvainojas, taču, diemžēl, nekā mainīt noteikumus es šeit nevaru tieši viena minūte. Kelīkungs, lūdzu, viena minūte. Nu, būs arī viena minūte, saka Kelīkungs. Es vēlētos minēt, pieminēt to, ko sacīja Danute Hubnere, ka mēs neeksistējam vakumā, un Kastērkungs, kas sacīja, ka Eiropa nevar eh, veikt visas piekāpšanās viena pati. Uh, Es domāju, ka eh, runājot ar G20 valstīm, mums ir jāieņem stingrāka eh, procedūra. Mums ir 11% eh, bezdarba, jauniešu bezdarbs sasniedz 20% un tā tālāk. Es domāju, ka citām valstīm arī ir jāuzņem savu daļu atbildības, jo mēs to vienas nevaram darīt, jo mēs nevaram pārvērst savus cilvēkus un ekonomikas konkurēt nespējīgas Eiropas Savienībā. Otrakārt, es gribēju teikt, ka Eiropā mums ir nepieciešams ne tikai runāt vienā balsī, bet arī rīkoties kā vienam organismam. Šeit tika eh, minēti uh, valstu vadītāji eh, un viņu rīcība, un es domāju, ka mums ir jāsako tam, ko un kā viņi dara. Paldies! Nākošam runātājam vārds. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, es gribētu uh, atzīmēt uh, uh, šo ziņojumu labo kvalitāti. Es ļoti pozitīvi vērtēju šo darbu, es sveicu Fejerkungu, esmu pārliecināts, ka jaunās iniciatīvas, kā piemēram ekonomiskās uzraudzības pakotne vai Eiropas semestra dosie, tas mums ļaus labāk amortizēt šīs krīzes sekas. Es domāju, ka Jautājums ir skaidrs, ir nepieciešams uzlabot koordināciju un jānodrošina labāka uh, dalība valsts ekonomikas uh, caurskatāmība. Gribētu uzsvērt, cik uh, svarīgs ir ekonomiskās sadarbības ietvers uh, kopienas uh, līmenī starp dalību valstīm. Uh, runājot arī par nacionāliem izdevumiem, kas ir saistīti ar kopienas uh, izdevumiem jo tādā veidā mēs varēsim labāk arī uh, veikt uh, izdevuma analīzi Eiropas Savienībā. Uh, Priekšsēdētāji, īsos vārdos. Pirmkārt, par Francijas-Vācijas priekšlikumu. Es domāju, ka mums um, beidzot vajadzētu rēģēt pozitīvi. Bieži mēs to atkārtojam, kopš 2007. gada mums vairs nav Francijas-Vācijas dzinējspēka, un bieži vien mums jānožēlo, ka šie Francijas, Vācijas priekšlikumi ir ar savu verdzības pieskaņa Francijai, ņemot vērā to, ka šie priekšlikumi tiek izteikti, lai izvairītos, ņemot vērā Francijas slikto finanšu veselību, nonāk grūtā situācijā. Un arī jākonstatē tas, ka šajos priekšlikumos nav nekāda pozitīva priekšlikuma, kā uh, Eh, to skatā Bereses kundze ziņojums, lai nodrošinātu patiesu ekonomisku pārvaldību Eiropas Savienībā. Eh, Benova vai Lekto kundzei vārds uz vienu minūti. Uh, eh, krīzē ir veľmi kompleksný fenomén, a tak dovolte... Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs. Krīze ir ļoti sarežģīta parādība un pavisam īsi runāšu par dažiem jautājumiem Valstu ekonomikās pārāk liels uzsvars tiek likts uz uh, valsts parāda kritērijiem, bet ir arī citi kritēriji, kas ir līdzvērtīgi uh, svarīgi. Protams, uh, valsts uh, uh, parāds ir jāsadz, un valdībām ir nepieciešams uh, aizstāt sekt šo deficītu un intensificēt ekonomisko darbību. Un ir jāmazina arī bezdarbs. Dāmas un kungi, visu šo ciparu un rādītāju pēc mēs aizmirstam tos, kas neradīja šo krīzi. Uh, Eh, bezdarbs pasliktina ekonomisko un sociālo situāciju iedzīvotājiem. Ja mēs nekoordinēsim ekonomisko un sociālo politiku, tad eh, mēs. Eh, tad mums būs ļoti grūti pārvarēt šo krīzi. Un visbeidzot, komisāra kungs, es esmu aicinājusi jau gadiem ilgi risināt šo nodokļu paradīžu jautājumu. Paldies, Jatenmakī kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies. Nākotnē es gribētu ierosināt, ka uh, Mums ir viens pārstāvis ekonomiskos jautājumos. Mums ir nepieciešams augstais pārstāvis ekonomiskos jautājumos, tāpat kā mums ir augstais pārstāvis ārlietās. Un nākotnē mēs varētu, varētu sapludināt šos divus atbilstošos posteņus. Jā, tā ir, kad G20 sanāksmēs mēs nespējam runāt vienā balsī. Eiropas Savienība uh, palīdz Francijai Sarkozī un uh, G20 uh, priekšsēdim. Nākotnē Eiropas Savienībai ir nepieciešams viens postenis, viena persona, viens pārstāvis šajās sanāksmēs, un mums vajadzētu runāt vienā balsī. Paldies! Kirjus Gigold, Jēna Lepto. Paldies! Nākošais runātājs. Mr. Rīn, Mr. Rehn, yesterday evening I... Gigold kungam vārds. Paldies. Uh, vakar vakarā mani tik tiešām pārsteidz tas, uh, ka jums nācās stāstīt, prezentēt šo rezultātu, kas nav balstīts uz jūsu uh, darba. Mēs redzam, ka parlaments un komisija var sastrādāties, lai panāktu labu rezultātu. To mēs redzam pie šīs uzraudzības pakotnes. Un runājot arī par deficītu un parādu procedūram, arī tur šis darbs pierādās, un tāpat arī jūs esat nākuši klajā ar labiem priekšlikumiem par makroekonomiskajām nestabilitātēm. Es domāju, ka visām valstīm, gan kurās ir finanšu, finanšu pārplikums un kurām ir deficīts, tām ir eh, nepieciešams analizēt un līdzsvarot šo situāciju, un domāju, ka lielākais vairākums šeit parlamentā ir gatavs atbalstīt jūsu priekšlikums. Brigāt, prezident. Nākam runātājiem vārds paldies. Portas kungam vārds paldies. Eh, Francijas un Vācijas partnerība vairs šeit parlamentā, man liekas, īsti nedarbojās, un man trīs jautājumi padomē un komisijai šajā sakarībā, un arī saistībā ar šiem priekšlikumiem. Pirmkārt, par uh, depozītiem, uh, par procentu pelnošiem depozītiem. Kāda ir jēga palielināt vēl deficītu, vēl deficītam pievienot deficītu? Un tad eh, runāts par iespēju atlikt struktūra fonda izmantošanu. Vienīgā seka tam varētu būt tāda, ka uh, tiks mazināta ilgtermiņa izaugsme un uh, īstermiņa deficīts tikai pieaugtu. Tālāk, nākošais jautājums. Jupkādā. Kā būtu, ja mēs veiktu rīcību pret uh, muļķību un iedomību? Paldies, Bronskungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mums tika solīta ekonomiska izaugsme, bet uh, konkurence Eiropas valstīs saskars ar konkurences no attīstības valstīm, un tas noved pie ražošanas uh, noārdīšanas un zūd darba vietas mūsu valstīs. Mēs varam cīnīties tikai samazinot savu uh, cilvēku dzīves līmeni. Mums ir jāaizsargā savu ekonomiku un iedzīvotāju un jābeidz atbalstīt savus konkurentus. Mums ir nepieciešama labāka ekonomiskā pārvaldība, bet dalībvalstis savā ekonomiskajā attīstībā ir ļoti dažādas, un viena recepte nepalīdzēs 27 valstīm. Katrai valstī ir nepieciešama tāda pārvaldība, kāda tai ir atbilstoša. Ekonomiskā krīze sākās ar eh, banku sektoru, bet eh, valdību eh, reakcija bija uzreiz glābt šīs bankas. Mums ir jākontrolē kredītreitinga darbība un banku darbības Bankas nedrīkst darboties eh, atbilstoši tikai savai dienas kārtībai un iegūt no visiem saviem darījumiem. Paldies! Eh, Kozlovska kungam vārds. Mr. Kozlovska, are you here? Kozlovska kungs, vai jūs esat šeit? Mr. Kozlovski, one minute. Kozlovska kungs, vai nu runājiet, vai nerunājiet. But I assume that you're Mr. Kozlovsky. I'm sorry I don't know you, so yes, you have the floor. No to kas... Jeszcze raz mówię... Es taču jau izteicos priekšsēdētāji šajā e, procedūrā pirms, e, pirmīt brīvā mikrofona procedūrā. Well, uh, you obviously not Mr. Mesheros, and Mr. Mesheros... Tad Mēšers mm, kungs laikam viņš tā kā ir sarakstā. Dosim tad viņam vārdu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies priekšsēdētāji. Ekonomiskās un sociālās krīzes problēma Eiropas Savienībām. Mēs tikā sastapāmies ar finanšu regulējuma eh, un monetārās politikas valstīs problēmām. Eiropas Savienība eh, sniedza novēlotu reakciju, un dalībvalstu reakcijas nebija saskaņotas. Mums nākotnē jārīkojas tā, lai pienācīgie mehānismi būtu gatavi, un mums ir jānodrošina tas, lai Eiropas Savienība varētu atspērties pati uz saviem spēkiem, un, manuprāt, ir nepieciešams turpināt uh, īpašās komisijas uzsākto, komitejas uzsākto darbu. Dalībvalstīm ir jāsaskaņo sava politika tēriņu politikā, un mums ir arī kopīgi jārisina iekšējā tirgus atrisina, attīstība. Tādējādi stratēģija 2020 ir ļoti nozīmīga izaugsmai un nodarbinātībai, un situācija mums ir jāuzlabo gan ar MVU palīdzību, gan ar izpētes un inovāciju palīdzību. Nākošais runātais Perillo. Η κυρία Papadopoulou για ένα λεπτό. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība atrodas krustcelēs. Startautiskā ekonomiskā krīze ietekmē energoapgādi, palielina nabadzības līmeni, un tādēļ ir svarīgi rīkoties un cīnīties pret to. Lielāka solidaritāte un uh, centieni panākt ekonomisko izaugsmi novestu pie labākiem rezultātiem. Mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas un mazāk birokrātijas, jāatbalsta mazie un vidēji uzņēmumi, kas rada darba vietas, un ir jābūt vairāk līdzakļiem pieejamiem, lai varētu attīstīt svarīgākos tautsēmniecības sektors. Mums ir jābūt eh, fiskālajai un sociālajai politikai Eiropas Savienībā, kas atbilstu eh, šo mērķu sasniegšanai, ir vajadzīgi attiecīgi eh, labāka finanšu pārvaldība Eiropas Savienībā. Un tādējādi ir svarīgi, lai Eiropas parlamentam būtu iespēja izteikt savu viedokli un ietekmēt lēmumus, kas tiek pieņemti, lai risinātu krīzi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vērsties pie padomas un komisijas, lai pasvītrotu trīs eh, eh, trūkumus eh, šajā projektā. Pirmkārt, ļoti stingra disciplīna attiecībā uz parādu deficītu un ļoti vaļīga disciplīna par, par investīcijām un stratēģija 2020. Ir jābūt spēcīgai disciplīnai abās sadaļās, jo Eh, taupība viena pati neradīs ekonomisko aktivitāti. Otrais trūkums ir tāds, ka ja mēs eh, ļoti spēcīgi kontrolējam tēriņus, tad mums ir jānodrošina arī nepieciešamie ieņēmumi. Es jau to pasvītroju iepriekš. Mēs nevaram koordinot budžetu, ja nav fiskālas koordinācijas. Tas ir otrais trūkums. Un trešais trūkums, eh, kas, manuprāt, ir demokrātijas deficīts, kas man aizskar īpaši, task force priekšlikumā Acīm redzam, parlaments šeit vienkārši task force nepastāv, un tas nav pieņemams. <clears throat> Grip, Grip kungam vārds. Kundze, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju virzīt savu uzstāšanos, ņemot vērā G20 sagatavošanu. Jau iepriekšēji runātāji pieminēja ekonomisko pārvaldību, tā stiprināšanu, stabilitātes izaugsmes pakta stiprināšanu un labāk piesaistīt šajā darbā Eiropas parlamentu un Nacionālos parlamentu. Es gribētu nosaukt divus, trūk, divus izaicinājumus, ar kuriem saskarsies mūsu nācijas un G20 nācijas un kas būtu jāskata nākamajā G20 eh, sanāksmē, e, kas ir izēvielu cenu nestabilitāte un eh, eh, valūtas stabilitātes saglabāšana. Es domāju, ka šie ir ļoti nozīmīgi jautājumi uz visu mūsu planētas un Eiropas Savienībai ir jāizlemj par kopīgām pozīcijām, lai tās eh, rīcībā būtu iespēja šie līdzekļi pieejami, lai tā varētu runāt vienā balsī un vien, eh, vienā balsī pasaules arēnā. Paldies! Domnule președinte, stimați colegi, se pare că... Luhan Jālskungs, jā, paldies priekšsēdētāji. Krīzes ietekme joprojām saglabājas, un šajā kontekstā es vēlētos atgādināt to, uh, cik eh, svarīga ir kohēzijas politika. Un tāpat laikā es vēlētos arī atzīmēt, ka šī ir, eh, šis ir nosacījums, kas ir jāņem vērā jebkurā gadījumā. Finanšu attīstības eh, plāns ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Eiropas solidaritāte šeit ir izšķiroši svarīga. Un eh, ir svarīgas arī investīcijas infrastruktūrā. Mēs te runājam par komunikācijām, eh, transportu un enerģētiku. Mums ir vajadzīgas būtiskas investīcijas no virknes finansēšanas avotiem, ņemot vērā publiskās privātās partnerības, kā arī vairāk piesaistot privāto kapitālu. Es domāju, ka viss potenciāls šeit vēl nav izmantots. Datē kundze. Paldies priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Vispirms es gribētu apsveikt kolēģi Fejo par sagatavotiem ambicioziem priekšlikumiem. Tas parāda arī to, ka Eiropas parlaments ir ar savu vietu noteicošajās debatēs Eiropas nākotnē, un mēs eh, varam justies gandarīti par to. Bez tam Grieķijas krīze parādīja eh, tos trūkumus, ar kuriem mēs saskaramies Eiropas Savienības funkcionēšanā, Un par Fejo kunga priekšlikumiem attiecībā uz daudzgadīga mehānismu izveidošanu finanšu stabilitātes un nodrošināšanai mums jāskat problēma pašā saknē, un tāpēc, es domāju, risinājums ir stiprināt stabilitātes izaugsmes paktu un arī paredzēt sankcijas, ja mēs vēlamies noturīgas, noturīgas situācijas uzlabošanos valstu budžetos. Vienmēr šie pasākumi nav e, populāri, tas uzliek pienākumus, bet mums nav cits izvēles. Paldies! Citrieki, Nākošais runātājs Brinkēvičs Jūte. Paldies, priekšsēdētāja. Ekonomiskā krīze ir satricinājusi ikvienu Eiropas Savienībā. Aizvien vairāk dalībvalstīs ir vērojama nabadzība mēs arī varējām, varējām vērot to, ka nacionālie atvesļošanās plāni bija pārāk vāji, slikti koordinēti atsevišķām dalībvalstīm, nebija iespējas sagatavot ekonomiskās atvesļošanās plānus, kas dot iespēju piemērot nepieciešamos ekonomiskos pasākumus, jo valstīm vajadzēja taupīt, mazināt izdevumus un eh, pielāgoties valsts parādu līmenim. Tas viss notika neņemt vērā pilsoņu intereses. Piemēram, sievietes aizvien biežāk nonāk dziļā nabadzībā. Ir jāizdara secinājumi no krīzes, kā mēs varam koordinēt savas aktivitātes un kā mēs varam īstenot savas aktivitātes. Paldies un tālāk vārds Malcer kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, šobrīd sastopamies ar eh, problēmu, kas ir globāla rakstura, un daudz valstis sāk eh, savu valūtu devalvāciju, piemēram, Ķīna. Un ir jādomā, vai mēs iejauksimies un kā iejauksimies valūtu tirgos, lai samazinātu savus uh, valsts parādus. Daudzas valstis uh, izšķirs par šo soli savus valūtas devalvāciju. To ietekmē arī citi ekonomiskie spēki, un es domāju, ka Eiropai tas arī ir ļoti svarīgi. Un tādēļ uh, G20 tikšanās laikā šī būs viena no ļoti uh, svarīgām tēmām. Uh, tirgu pārpludināšana ar lētām eh, Ķīnas eh, precēm, tas viss kropļo tirgu un, eh, tirgus un līdz ar to ekonomikas attīstībā labus rezultātus nav iespējams panākt. Un galu galā, lai noslēgtu šīs debates, mums Berešs kundze uz divām minūtēm. Merci, monsieur le président. Merci. Euh, Paldies, priekšsēdētāji, paldies kolēģiem par uzstāšanos, un es gribētu tagad pieminēt dažas no tām. Divkungs, manuprāt, sacīja nozīmīgas lietas attiecībā uz kohēzijas politikas reformēšanu. Mums ir šeit jāpārbauda, cik lielā mērā aizgājušo gadu gaitā iekšējais eh, līdzsvar trūkums varētu tikt koriģēts, eh, cik tas eh, būtu objektīvi un kādas būtu, cik būtu objektīvas mācības rītdienai. Es gribētu arī pateikties citiem kolēģiem, kuri uh, Eh, izteicās par Eiropas Savienības eh, pārstāvību un pasaules pārvaldību. Šis punkts ir ļu, pilnībā strateģisks jautājums Eiropas Savienībai, tīpaši tajā brīdī, kad valūtu eh, karš var uzsākties jebkurā brīdī. Mums ir jābūt vienotiem Eiropas Savienībā gan iekšienē, gan ārpusē, balstoties uz mūsu iekšējo spēku. Būsim spēcīgi un vienot uz, uz ārpusi mūsu pārstāvībā. Tāpat arī atsaucoties uz kolēģi Go Gobels sacīto. G20 Nav tas risinājums, uh, uz kur mēs tiecamies galu galā pasaules uh, pārvaldībai, kur ikvienam būtu sava vieta. Bet Es gribu atsaukties arī uz apvienoto nāciju ģenerālsekretāru uzstāšanos runāt par šo pasaules pārvaldību. Mums ir jāmeklē ceļu nākotnē. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, lai noslēgtu šīs debates, gribu pieminēt kolēģi Lambērs sacīto par publiskajām investīcijām. Mēs ziņojumā pieprasām, lai komisija izskatā katru gadu nepieciešamības publiskajās investīcijās un privātajās investīcijās, un lai mums būtu sava veida panelis, kurā mēs varētu runāt par ilgtermiņu stratēģiju, par tādām stratēģiem kā nodarbinātība, par citām, par tām stratēģijām, kas apliecina mūsu redzējumā ilglaicību un Eiropas Savienības solidaritāti. Paldies! Ο κύριος Φέιο για δύο λεπτά. Paldies, un vārds Fejo kungam uz divām minūtēm. Senjor prezident, Jukrija. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par viņu uzstāšanos, kuras mēs varējām uzklausīties šajās debatēs eh, līdz beigām. Es domāju, ka ir pienācis brīdis pāriet no vārdiem pie darbiem pēc eh, šīs, eh, šīm debatēm un pēc balsojuma, ka es ceru būs pozitīvs, parlamentam būs sava pozīcija par ekonomiskās pārvaldības jautājumiem. Aizstāvot kopienas sadarbības garu un vairāk publisko raksturu aizstāvot ekonomisko pārvaldību 27 valstīs par labu izaugsmei, ar labāku koordināciju starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm, ar lielāku ekonomisko un monetāro savienību mēs veidosim solidārāku, efektīvāku un labāk sagatavotu Eiropu. Parlaments eh, vēlas Eiropu visiem, eh, kas runā vienā balsī, kas Eiropa, kas sastāv no padomas komisijas un Eiropas parlamenta. Ekonomiskās pārvaldības Eiropa nav Himēra Eiropa. Tā ir institūcija balsu Eiropa. Eiropas parlamentā tā ir Eiropas pilsoņu balss. Es gribētu pasvītrot to būtisko lomu, e, kāda ir šajā jautājumā nacionālajiem parlamentiem. Ar skaidru un savu redzējumu uz makroekonomiskiem jautājumiem attiecībā uz valstīm, runājot par stratēģiju un ceļā uz stratēģiju 2020 parlamentam, ir jāskata stabilitātes eh, pakta stiprināšanas jautājumi. Parlaments ir nācis klajā ar priekšlikumiem, kas atšķiras no citu institūciju priekšlikumiem, un es ar to noslēgšu savu stāšanos. Ir pienācis laiks rīkoties vienoti un e, saistībā ar šiem priekšlikumiem. Rēna kungs uz piecām minūtēm no komisijas. Uh, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es gribētu pateikties referentiem Beres kundzei un Fejo kungam un uh, uh, pārējiem deputātiem par ļoti detalizētajām debatēm. Es saprotu, ka jūsu ieguldījums atbilst šī jautājuma svarīgumam. Gribētu izteikt dažas piezīmes, dot dažas atbildes, izteikt komentārus par nu pat izskanējušām debatēm. Sākšu ar uh, starptautisko ainu. Pasaules ekonomikā pastāvēja nelīdzsvars pirms krīzes, un šis nelīdzsvars atjaunojas. Un uh, traucē darba vietu radīšanu un stabilitātes nodrošināšanu. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai G20 uh, sanāksmē, tāpat arī ministru sanāksmē, uh, mēs varētu veiksmīgi tālāk koordinēt ekonomisko politiku, lai varētu izlīdzsvarot uh, šo ietekmi. Visām valstīm ir jādod savs ieguldījums šī līdzsvara rašanā. Par to ir jādomā Eh, gan tām valstīm, kurām ir finanšu pārpalikums, gan tām, kurām ir eh, deficīts. Te ir jautājums par miljoniem darba vietu eh, visā pasaulē un arī Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība tiecas uz stabilāku un stingrāku finanšu sistēmu, kuras pamatā ir ekonomikas pamata principi. Tas ir viens no svarīgākajiem principiem, viens no svarīgākajiem G20 mērķiem, tātad izlīdzsvarot izaugsmu un nodrošināt ilgspējīgu izaugsmu un darba vietu veidošanu. Šo pašu iemeslu pēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība stiprinātu un atjaunotu savu ekonomisko pārvildību. Bereses kundzes un Fejo kunga izstrādātie ziņojumi ir ļoti būtisks ieguldījums šī mērķa sasniegšanā, un komisijas eh, likumdošanas priekšlikumi, kad tie būs pieņemti, būs ļoti liels eh, solis uz priekšu virzienā, lai mēs nodrošinātu funkcionējošu eh, Eiropas Savienību monetārā un finanšu jomā. Tālāk runājot par komisijas viedokli par nodokļiem un nodevām finanšu institūcijām. Eh, šis jautājums, es to pārnāju ar Barozo kungu, un mums eh, šķita, ka vajadzētu paskaidrot komisijas pozīciju šai sakarībā, jo bija daži eh, tādi neskaidri izteikumi saistībā ar šo jautājumu. Mums ir nepieciešams pārskatīt savu finanšu sistēmu un šis jautājums ir jāietver G20 darba kārtībā. Protams, komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu. Pirmām kārtām noteikti tādu kā stabilitātes maksu vai nodokli. Tā, lai privātais banku un finanšu sektors līdzdarbotos un, zināmā mērā, sektu šīs krīzes izmaksas un dotu ieguldījumu turpmāko krīžu risināšanā. Dažās dalību valstīs eh, šādi pasākumi jau tiek veikti. Otrām kārtām komisija vēlas, lai finanšu sektors spēlētu savu lomu un palīdzētu krīzes izmaksu sekšanā, un tieši tā ir arī eh, komisijas loma eh, izveidot finanšu nodokli un panākt tā piemērošanu globālā līmenī. Komisija ir izstrādājusi vienu opciju, vienu variantu pašu resursiem Eiropas Savienības budžetā. Tas ir priekšlikums, kurā finanšu institūcijas dod uh, ieguldījumu finanšu līmenī, tātad maksājot finanšu transakciju nodokli. Ar šādu bankas stabilitātes nodokli vai nodevu mēs finanšu darbības nodokli varam palielināt arī attiecībā uz pašresursiem. Un visbeidzot, mēs gribam panākt arī šo finanšu transakciju nodokli globālā līmenī. Fejo kunga ziņojumā ir priekšlikums izveidot Eiropas monetāro fondu. Komisija ir par to, lai izveidotu pastāvīgu mehānismu krīžu novēršanai un krīžu risināšanai. Un tur ir nepieciešami divi elementi vai divas dimensijas. Tātad krīzes novēršana, uz to jāliek uzsvars un krīzes risināšana. Bet, protams, ka labāk ir uh, nodarboties ar prevenciju nekā pēc tam lāpīt caurums. Runājot par krīžu risināšanu, mēs esam norādījuši jau maijā, ka ļoti stingrs ietvars krīžu pārvaldībai eirozonā ir absolūti nepieciešams. Komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, lai izstrādātu pastāvīgu krīžu risināšanas mehānismu. Ir izkristalizējušies daži galvenie principi. Un ir īpaši tas, ka krīzes prevencijai un krīzes, eh, krīzes prevencijai un krīzes risināšanai ir jābūt eh, diviem saistītiem, eh, divām saistītām pusēm šādam pastāvīgam mehānismam vajadzētu mazināt to morālo kaitējumu, kāds ir iespējams, un jānodrošina stimuls dalību valstīm īstenot atbildīgu fiskālo politiku, un jāparedz arī stimuli investoriem nodarboties ar uh, tādu apsvērtu un atbildīgu aizdošanas praksi. Šmita kungs ierosināja grozījumu attiecībā uz ne Eirozonas dalību valstu brīvprātīgu līdzdalību Jūs eh, jau zinat, ka mēs vispirms eh, izstrādāsim šādu režīmu eirozonas valstīm, un otrs solis būs eh, sistēma visām 27 dalību valstīm. Komisija var pieņemt šo grozījumu, kurš ir vērsts uz to, lai ne eirozonas valstis tiktu iestrādātas, iekļautas uz brīvprātīgiem pamatiem šajā sankciju režīmā. Priekšstādātāji, cienījamie deputāti! mēs esam uh, panākuši zinām progresu mūsu darba grupā un esam nodrošinājuši uh, konverģenci komisijas uh, priekšlikumos un iniciatīvās nodrošināt labāku finanšu pārvaldību. Kā jau es teicu, liels uzsvars tiek likt uz prevenciju, uz krīžu pārvaldību, tāpat uzsvars tiek likts uz ilgspējīgu Uh, parādu uh, izsniegšanu. Komisāra kungs uh, pārtrauc priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, es gribu atgādināt vēlreiz, ka šīs ir ārkārtīgi svarīgas debatas, tāpēc lūdzu klusām ieņemiet savas vietas un lūdzu nerunājiet skaļi zālē. Komisāra kungs, arī jums jāpasteicis, jo arī padomē vēl daži vārdi ir sakām. Paldies! Paldies, komisāra kungs, es esmu diezgan pieradis pie šādiem darba apstākļiem, bet pateicos par jūsu atbalstu un tagad pāriešu pie sava secinājuma. Gribu norādīt, ka kaut gan ir viedokļu konverģenci atbalstīt uh, komisijas uh, priekšlikumu šajā darba grupā. Tagad tikai sākas uh, likumdošanas process. Līdz šim tas ir bijis tikai iesākums. Varbūt mēs šobrīd atrodamies sākuma beigās, ja tā varētu izteikties, bet tagad sāksies īstais normālais likumdošanas process. Un uh, Eiropas parlaments, kā līdzlikumdevējs, spēlēs noteikti izšķirošu un ļoti svarīgu lomu. Mēs gribam strādāt ar jums kopā, un mēs aicinam padomi un parlamentu uh, nodrošināt un izstrādāt uh, nepieciešamos likumdošanas aktus līdz nākamā gada vasaras beigām, lai mums būtu jau nākamvasar, tātad 2011. gadā, izstrādāt finanšu uzraudzības uh, sistēma un lai mēs varētu efektīvi tālāk rīkoties. President, uh, honorable... Priekšsādātā cienījamie deputāti. Šis tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības uzticamības un ticamības jautājums, tātad nodrošināt stabilu ekonomisko pārvaldību. Un es pilnībā jums piekrītu, ka uh, tieši kopienas metode pārdara Eiropas uh, Savienības darbu par reālu. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūs šajās debatēs, es augstu vērtēju jūsu uh, atbalstu kopienas metodei, atbalstu Dola kungu, uzklausīšu mm, Šulc, Verhofstāda kungu teikto, tāpat Konbendit kungu teikto. Kaut gan es nevaru uh, sacensties uh, oratoru mākslā ar šiem minētajiem runātājiem, bet esam droši, ka mēs noteikti panāksim kompromisu. Aicinu visus kopā demonstrēt un parādīt, ka kopienas metoda var dot labus rezultātus un tā noteikti dos mums labu, efektīvu ekonomiskās pārvaldības sistēmu. Un nodrošināsim spēcīgu monetāro savienību un arī ekonomisko savienību, un tādā veidā nodrošināsim reālu un īstu ekonomisko un monetāro savienību. Paldies! Finally, on the, on the other... Un visbeidzot, padoms vārdā Častelkungs. Prezident, rapidement. Priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Vispirms es gribu pateikties padoms vārdā abiem referentiem, Beres kundzei un Fejo kungam. Viņi simbolizē parlamenta iesaistīšanos šajā svarīgajā dosjē. Tāpat arī vēlos atzīt, ka aicinu parlamentu ātri analizēt un balstoties uz koplēmu principu tās iniciatīvas, kādas ir ekonomiskas eh, pārvaldības jomā no komisijas puses, kas varētu palīdzēt mums ieviest Eiropas ekonomisko pārvaldību. Es domāju, ka padome ir mm, pilnā parlamenta rīcībā, lai varētu virzīties eh, šajā darbā uz priekšu. Paldies! Το πολύ συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα. Jā, paldies. Šodien notiks balsojums aptuveni 12.30.